Well, here, definitely... Tad, kad Rūlis kundze ir klāt, mēs katrā ziņā varam sākt sadarbi, jo viņa ir viskonsekventākā, uzsītīgākā sanāksmju apmeklētā, apmeklētāji. Esmu ļoti priecīgs, ka Bēras kundze, kas ir referente, ir arī klāt, viņa vadīs šīs pēcpēdējās diskusijas. Es arī varu sveikt spēcīgu Sanko ģenerāldirektorātu. direktorātu komandu Sabina Lepriņģī un vēl otra kolēģe, ļoti uh, spēcīgi vadītāji. Tā, un tagad apspriedīsim atzinumu par medicīnas, medicīniskiem ierīcēm. Iespējams, ka daži to jau ir dzirdējuši, tomēr es paziņošu svarīgu jaunumu tiem, kas mums seko internetā, jo patiesībā diezgan daudz cilvēku seko šīm diskusijām, domājams, daudzi no medicīnas ierīču ražotājiem un izmantotājiem. Š šorīt ir ziņas, Nemens Nemičevs ir iecelts, nomināts par patērētāju aizsardzības komisāru. Viņš ir komisārs no Horvātijas, kas iestāsies 1. jūlijā. Es domāju, tā ir ļoti svarīga nominācija. Acīm redzot, mums būs uzklausīšana. Tie, kas no mums bija Horvātijā pirms dažām nedēļām, ar viņu tikās un apspieda temats, pie kuriem ir vairs strādāts. Tātad šī komiteja būs atbildīga par šī kandidātu uzklausīšanu, un mēs mēģināsim šo uzklausīšanu sarīkot pēc iespējas ātrāk, tad skaidrs, ka deputāti par šo datumu tiks informēti, un tad arī vides komiteja būs asociēta ar mums, kad organizēsim šo uzklausīšanu. Par to vēl vēlāk dzirdēsiet, taču es domāju, ka šie jaunumi jums tagad būtu jādzird no manis. Tagad apspriedīsim mūsu atzinumu projektus, vides. Uh, Sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīguma komitejām, kas Rodberentes kundze ir referenta vides komiteja, un uh, mums ir te divi dokumenti, viens ir uz uh, regulas pārstrādāto versiju, regula, kas attiec medicīniskajām ierīcēm, un otrs ir dokuments in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces. Barbara pie šī jautājuma ir ļoti nopietni strādājusi, aicināšu viņu izteikties. Un tad ir Kampus kungs, kurš ir sociāldemokrātu grupas ēnu referents, varēs par to komentēt. Neredzu par Vanovas kundzi zāli, taču iespējams, ka viņa arī ieradīsies. Rūlas kundze ir ēnu referente un man ir piezīme no Ashley Foksa manas grupas ēnu referenta, tad es eh, uzstāšos viņa vārdā. Tātad došu vārdu Bērē Ber, kundzei, lai viņa pastāstītu par saviem atzinumiem. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Vispirms eh, sveicu šeit komisijas pārstāvis mūsu vidu un arī sekretariāta pārstāvi. Ņemot vērā to, Eh, cik daudz eh, laika mums atvēl šim sarežģītajam tematam. Mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk, kodolīgāk runājot par mūsu ziņojumu, par medicīniskām ierīc, ierīcēm. Pirmkārt, eh, par regulas priešlikuma darbības jomu man šķiet ir svarīgi noskaidrot, ko nozīmē ierīces estetiskiem mērķiem, tātad ierīces, ka, kur mērķis it kā nav medicīnis, taču tie, piemēram, ir pigmentu noņēmēji un tam līdzīgi estetiskiem mērķiem. Man šķiet, ka definīcija šai tekstā ir neskaidra, ir definīcija medicīniskajām ierīcēm, taču ne šīm. Turklāt saraksts nav piemērots, e, tas nav pietiekoši visaptverošs un arī ir problēmas ar tā aktualizāciju. Dažas neinvazīvās tehniskā ultrasonu, tehniskā ultrasonogrāfija, piemēram, šajā sarakstā nav iekļauts, kaut arī tām būtu jābūt. Tātad es ierosināju specifisku definīciju, kas iekļaut visus produktus, kuriem ir medicīniskām ierīcēm raksturīgas īpašības. Uh, Un šai definīcijai manā skatījumā ir jābūt eh, konsekventai. Un katrā ziņā es iestājos vairāk par definīciju nekā par vasaras sarakstu. Pēc tam es pieskaros klasifikācijai 19, 21, 7. pielikuma noteikumam. Es esmu savu ieguldījumu sniegusi. nevienām, nevienai procedūrai, kas nav uzskatām par uh, riskantu radošu, nevajadzētu tikt pakļautai sarežģītām procedūrām. Komisijas piedāvātais priekšlikums uh, attiecas pilnīgi uz visu, un tas man skat nav pareizi. Taču tā kā dažiem produktiem, substancēm nav skaidra uh, definīcija, tad varbūt šo noteikumus tie varētu neatiecināt. Tā tad arī šīm iekārtām ir jāatbilst medicīnisko ierīču kategorijai vai arī jānorāda, ka nav riska, un tādā gadījumā tad šīs ierīces var tik iekļauts trešajā kategorijā. Vai arī tad paliek pie medicīniskās ierīces definīcijas, un tad uz šīm ierīcēm arī attiec medicīnas ierīču direktīva. Taču ir produkti, kuriem nav nekāda pamata tikt uzskatītiem par medicīniskām ierīcēm, līdz ar to arī tieskais ietvers ir jāpielāgo. Medicisko ierīču tiesība aktā ir jātiek skartiem arī tiem, uh, precizētiem tiem riskiem, uz kuriem tai jātiecas, un tiem jābūt ierobežētiem. Un pēc iespējas vairāk jāizvairās no tā, ka dalību valstīm būtu iespējas dažādi traktēt šos noteikumus un uh, ierīču statusi. Priekšlikuma 15. pantā manā skatījumā ir īstena pelēkā zona, runājot par izņemšanu no tirgus. Medicīniskā ierīce šodien tiek uzskatīta vainu par tādu, ko var atkārtot lietot ar zināmu dzīves ilgumu vai arī kā vienreizēji lietojam medicīniskā ierīci. Un tā tad a priori to nevar lietot atkārtot. Tomēr ir arvien vairāk tādu produktu, kuri marķējums norāda, ka tie ir vienreizēji lietojami, tomēr praktiski tos var lietot vairāk kārt. Un te es domāju par KTTM, piemēram, vai uh, citiem fizioloģiskiem līdzekļiem. Vienreiz liet, lietojams, šim te aspektam ir jābūt reāli pierādāmam no ražotāju puses, piemēram, lai pārliecinātu, ka šis produkts nav lietojams vairāk kārt. Vai arī šis pierādījums varētu attiekties uz konkrētu produktu, kura gadījumā ir nepieciešams šāds pierādījums. Ir tādi produkti, kuriem ir skaidrs, eh, ka tos nevar vairāk atlietot, piemēram, prezervatīvu. Tālāk medicīnas ierīces Uh, kas ir lietojams tikai vienreiz, nevarētu vispār um, tik lietot atkārtot. Tātad arī marķējumam jābūt pārredzēts vienreizējai lietošanai. Un uh, līdz ar to pilnīgi otrādi, ja uh, medicīniskā ierīce ir eh, lietojama vairāk kārt, tad ražotājiem jānorāda ir, eh, cik reizes tā ir pēc tam lietojama, kā tā ir lietojama, kā tā ir sterilizējuma. Tā tad eh, slimnīca ir jābūt pavisam skaidrai atbildības jomai, ja viss ir norādīts jau uz marķējuma un katram ir sava atbildība - ražotājam un lietotājam. Un tālāk runājot par 44. pāntu riskantu, risku izraisušo medicīnisko ierīču laišanu tirgu. Es domāju, nevienam ar šaubu par to, ka sistēmā ir trūkumi un tā ir uzlabojama. Tirgu arvien vairāk rodas novatoriski, novatorisks medicīniskās ierīces, piemēram, sirds vārstulis, uh, Tad ir arī uh, vesela virkne jauna tipa uh, produktu, kas paredz uh, mugurkaula iztaisnošanu un uh, stabilizēšanu. Nu, līdz ar to ir arī šie, šīs medicīnas ierīces ir jāiekļauj. Tā, taču pat labā nav pietiekoši daudz zināšanu par šiem par šīm ierīcēm. Līdz ar to mēs nevaram garantēt, ka kontrole tiek veiksmīgi īstenot visās 80 dažādajās organizācijās, kas ar to nodarbojas. Es tāpēc uzskatu, ka ir vērts ievies šādu autorizētu, centralizēto autorizācijas sistēmu, kuru īstenotu paziņotās iestādes. Tātad es piedāvāju alternatīvu sistēmu, būtu labās prakses ierosinājumu, klīniskajam izvērtējumam, vadlīnijas un tās īstenotu Eiropā paziņotās organizācijas. Un tad mums būtu garantija tam, ka izvērtējums visā Eiropas Savienībā ir vienāds. Un tad būtu jāizveido um, Eiropas ekspertu panelis. Un eh, tad eh, šis panelis speciālists varētu izveidot tādu sarakstu um, ierīcēm, kuras nav iekļautas šajā sarakstā līdz šim. Tātad tā būtu ceturtā klase, kas eh, pakļauta, kurai pakļauti produkti, Uh, ar zināmu atkāpi, tātad, ka tie, tiem, piemēram, būtu pagaidu certifikāts, ka tie pēc tam ir jāpārskata. Līdz tik uz tam šiem pašiem ekspertiem būtu arī uzdevums izveidot šo slaveno labās klīniskās prakses uh, vadlīniju grāmatu. Uh, un jo vairāk šīs ierīces tiek izvērtētas, jo vairāk tad var paplašināt, papildināt šo grāmatu. Un tad, kad šajā patīnīgi grāmatā tiks iekļauts šis rekomendācijas, tad šāda veida izņēmuma produkti varētu tikt pakļauti vispārīgai sistēmai, kas jau tad būtu pietiekoši pilnveidoti. Tātad produkti, kuri sākotnēji e, būtu standarta produkti un pamazām tik tiek ļaut arī jauninājumi. Un e, sistēma nedrīkst būt pārāk sarežģīta, pārāk administratīvi e, sarežģīta. Un tāpēc es piedāvāju pagaidu zinātniskās padomes variantu. Šī padome ātri varētu identificēt to, kas tiek sagaidīts no produktu klīniskā izvērtējuma. Un te mums jābūt modriem, lai nepieļautu tādas mehānismi, kas varētu kaitēt šī novatoriskā sektora uh, konkurētspējai šajā sektorā, taču strādā uh, simtiem tūkstošu darbinieku. Un es piekrītu, ka dažiem ļoti, nu, dažām ļoti novatoriskām ierīcēm, kas varētu būt šietam riskantes, uh, atļauj no vienas organizācijas varētu būt arī nepietiekam. Tāpēc es esmu gatava uz labu kompromisu nobeigumā par medicīnas ierīcēm es varētu sacīt, ka jaunie, jaunajam juridiskam ietvaram es esmu iekļāvusi kāds jauninājums, kas attiec, piemēram, uz produktu jūtīgumu. Ražotājiem ir jābūt apdrošinātiem. Tad, ja, piemēram, izrādās, ka ir defekts produktā. Turklāt, eh, es domāju, ir jāuzskaita, kam tieši uz ko jātiecas šai apdrošināšana tātad atbildībai ir jābūt sadalītai, pavisam skaidri definētai, lai tas arī atbilst šī priekšlikuma mērķim. Tagad pāris vārdos par initro diagnostikas medicīnas ierīci. Man šķiet, ka šeit ir jāiekļauj pilnīgi visi ģenētiskie testi medicīniskiem mērķiem. Ir norisinās debatas par to, vai, piemēram, DNK testi būs jāiekļauj šeit. Nu, iespējams, ka te būtu nepieciešams papildu regulējums. Esmu gatava iesaistīties debatēs, jo līdz šim par šo tematu mums vēl nebija debatas. Paldies, dārgie kolēģi, priekšsādātāji, tas man arī bija viss. Well, you your, uh... <clears throat> Liels paldies par jūsu milzīgo ieguldīto darbu, jo jūs esat uh, iesniegusi milzīgi daudz uh, grūzījumu un paldies par to, ka dalījāties savā zināšanās. Tagad ir ēnu referenti Te Kampus kungs, esmu priecīgs par Vanovas kundzi arī šeit sveikt, un tad Rūdas kundzi. Un nu, te Kampus kungs, lūdzu. Paldies! Man jāpateic mūsu kolēģiem Norai Berai, tāpat kā jūs to darījāt. Viņai lieliski izdevās no savas iepriekšējās profesionālās pieredzes informāciju pārnest uz šo te būtisko darbu, piedāvājot mums būtisku šī ziņojuma analīzi. Tagad pāriešu uz angļu valodu. Eiropas process, kas ir vērsts uz Eiropas uh, medicīnas iekarīču autorizāciju, Eiropas līmenī tiešām ir uzņēmis ātrums, un mums arī to vajadzētu saglabāt. Te pirmkārt ir runāt par to, ka pacienti iegūst piekļuvi jaunajiem medikamentiem un jaunām medicīnas iekārtēm. Tātad tas ir ļoti svarīgi arī ņemot vērā arī to, kas arī tiek jaunajam klīnisko izmēģinājumu kārtībā atklāts un ko var izmantot. Bet ir daudz lietas, kuras tiešām ir jāizskato, lai būtu arī absolūti, absolūti droši. Un mēs redzam arī jaunās arī medicīnas iet kārtas un uh, farmācijas produkti ir savstarpēji ļoti atšķirīgi. Tādēļ, protams, ir jānošķir arī tālākās kārtība, kā ko virzām. Un tas jāņem vērā arī turpmāk arī izšķiro šajā posmā, kā pirms tirgus laišanas autorizācija. Pirms tirgus laišanas autorizācija m, mm, pieprasa pārvarēt ļoti nopietnus šķēršļus, kas ir ļoti smagi mazajiem uzņēmumiem. Uh, Un īstenībā bieži vien cenas nekādā ziņā neuzlabo pacientu drošību, ja pat tiem centralizētai sistēmai. Arī, arī medicīnas iekārtu koordinācijas grupā mēs esam arī skatījuši, kā varam uzlabot šo procesu atsevišķajām kategorijām. Mēs uzskatām, ka referentes priekšlikumi nedaudz varbūt arī tomēr ir pārspīlēti, ja pieprasot šādu ļoti jau centralizēto procesu. Bet vienlaikus mēs negribam arī noliegt šī pozitīvos uh, iedvesmas avots un varbūt skatīties, kā varam panākt labu kompromisu. Tātad ir jāskatās, kā varam varbūt ieviest kādu filtrēšanas sistēmu. Mēs atbalstam arī ciešāku paziņoto iestāžu uzraudzību un ciešāku sadarbību arī starp nacionālajiem uzraugiem kuri tad tieši pārbauda arī šīs paziņotās iestādes, ir jānodrošina skaidrība, lielāka caurskatāmība. Un tad ir jāskatās arī, kā var apstiprināt par noteiktām klasēm, jeb tipiem. Uh, Tātad pacientiem ir jāzina, kāds arī būs šī kārtība un kuras ir šī paziņotās iestādes, par skarēju tad izseko visam procesam. Par klīniskiem izmēģinājumiem, klīniskiem pētījumiem, piedošanu. Lai gan klīniskie pētījumi ļoti savstarpēji atšķirs no, piemēram, um, attiecībos medicīnas iekārtām, ierīcēm, nekā farmacoloģiskie klīniskie izmēģinājumi, tad tomēr tas ir dažas lietas, kuras mums jāņem vērā arī no iepriekšējās pieredzes, un tas ir jāatspūgļo šeit direktīvā. Uh, Tirgus pētījumi, protams, ir uh, bieži vien apšaubām, jo, nu, kā mēs varam izmēģināt kāds ierīces efektivitāti, ja neesam to reāli dzīvē izmēģinājuši. Tālāk par vienreizējas izmantošanas ierīču pārstrādi. Mm, tas ir sarežģīts jautājums. Mums jāpanāk, ka vienreizējās izmantošanas ierīces tiek arī tiešām vienreiz tika izmantotas, un tad tur jānosaka drošības sistēmas, drošības garantijas, kā to var panākt. Un kā panāk, ka tas tiek nodots, tātad šīs ierīces no sākotnējā ražotāja, un arī viss šis garantijas tiek nonāk līdz arī pārstrādātājiem. Tas ir konkrēts priekšlikums, kas te ir jāiestrādā par Eiropas datubāzi par medicīnas iekārtām EUDUMED izveidi. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Mēs, mūsu politiskā grupa, atbalstām eh, tādu spēcīgāku, saulēcīgāku tirgus arī uzraudzīšanu un arī šo pirmslēšanas tirgo procesu uzraudzību. Medicīnas ierīces um, bieži vien tā kā mm, tur atzinības kārtība notiek diezgan caurskatāmi. Bet e, ir jānodrošina regulārāks atskaitīšanās ir jāizskārta jau ličinie standarti, kāds ir arī skaidri noteikts. Viens no problēmu, ko esam atzīmējuši, ir, ka nav īsti piekļuvis pirms laišanas tirgu un pēc laišanas tirgu datiem. Tas atkal pieprasa uzlabot caurskatāmību, galvenokārt par lēmumu pieņemšanas procedūru. Un arī par to, kādā procedūra tiek iedarbināta un piemērota uh, ierīču apstiprināšanai. To var izdarīt arī bez īpašas papildus izmaksām. Un Treškārt, kur mēs runājam par datubāzi izmantojušu ierīču izsekojamībai. Tas ir absolūti svarīgi arī pēc tam arī neatkarīgiem pētniekiem. Tas ir absolūti svarīgi, lai mēs labāk varētu izpētīt, kā tad īsti medicīnas ierīces darbojas un arī kā tos varam uzlabot. Priekšsēdētāji. Te mēs skatāmies, te ir ārkārtīgi sarežģīti pētījumi, un uh, arī šis viss posms mums ir ļoti smags, un mums ir daudz darba vēl jāiegulda šeit pie šiem jautājumiem. Un mēs, protams, tikai no savas komitejas vārdā sagatavojam tikai atzinumu, bet, nu, jebkurā ja gadījumā mēs varam arī tomēr arī panākt labāku arī rezultātu atbildīgā komitejām. Paldies! Paldies, un mums priekšām, kad jūs esat tik ārkārtīgi profesionāli cilvēki šeit zināt ļoti labi šo jautājumu pēc būtības arī. Tagad došu vārdu Parvanovas kundzei, kurai arī um, liela zināšanas, un īstenībā es atzīšos šoreiz, ka mums ir ļoti daudz laika šīm debatēm, jo nākošais plānos tikai četros, tā ka šoreiz varat nesteigties. Paldies, jā, prieks to dzirdēt īstenībā, bet jāatzīst, ka šis jautājums arī ir sarežģīts, bet ne arī varbūt tik uh, tāds, nu, neiespējami sarežģīts Jo kāpēc gan īstenībā nesanāca, ka mēs nebūtu bijusi vadošā komiteja, jo mums ir arī tik spēcīgi uh, arī kadri mūsu pārstāvju, kas ļoti labi zina profesionāli šos jautājumus, un mēs varētu arī labāk, tad varbūt tieši nevis tā kā sacensības garā, bet sadarbības garā NV komiteju šo jautājumu varējām risināt. Paldies, ka tā ziņā, un es arī šā gadījumā ņemu vērā, ka nu, mēs tikai sagatavām atzinumu, un mūsu kompetenci jomā arī mēs arī strādājam, nevis tātad mēģinām kaut ko pārņemt no NV komitejas. Es domāju, ka jautājumi vēl izraisīs ļoti nopietnas diskusijas, ne tikai mūsu komiteju starpā, bet arī politisko grupu starpā. Uzklausot dažādas zināšanas, atzinumus, ekspertu viedokļus arī nacionālā līmenī. Pirmkārt jau tas, kas satrauks, ir par to, vai stiprināt centralizēto sistēmu, par to, kādā veidā tiek novērtēta pirmslaišanas tirgu sistēma. Berens kundze ierosina, ka uh, nosaka, ka atzinums pirmslēšanas tirgu trešās kategorijas ierīcēm būtu absolūti saistošs. Un uh, pirmās un otrās kategorijas tur ir atkal cita procedūra, kas ir jānosaka absolūti svarīga uh, pirmslēšanas tirgu. Un tad trešās kategorijas produkts tieši visu pārvaldītu ēmā. Tas īstenībā ir vienmēr viens un tas pats, lai arī kāds būtu gala iznākums un gala novērtējums, manuprāt, Bērens kundzes um, ierosināms ir tikai daļa no kompromisa, jo jums ir tātad paziņojums un tālāk ir saistošais novērtējums, ar to vēl nepietiks, mums tad jāskatās, vai reāli tad mēs kā IMCO arī savā atzinumā varēsim ierosināt kādu citu pavērsienu, kā jau kompromisu. Envi komitejai. Nu, katrā ziņā mēs te vēlamies tomēr stiprināt vispārējo pieeju. Kas mūs satrauc? no nu, rūpniecības atrauc. Tas, ka, ja izveido šādu centralizēto procedūru, centralizētu sistēmu, un tad ir paziņošana plus arī saistošs atzinums, var radīt atkal aizkavēšanos. Es vēlos norādīt, ka pacientu drošība, protams, ir pati svarīgākā. Un um, mums te veidos vesels tāds saraksta daudziem medicīnas ierīcēm, kas nekad nav saņēmušas arī ASV attiecīgās iestādes apstiprinājumu, pēc tam viņas tiek atsaukts arī no Eiropas Savienības tirgus, bet eh, tas jau ir novēloti un dažkārt tas rada nopietnas problēmas, pat nāves gadījumus. Gal galā atbildīgām iestādēm ir jāuzņem sava sabiedrības veselības atbildība, un paziņotās iestādēm, diemžēl, nav šāds pats modelis, kāds ir pazīstams ASV. Un tas ir diezgan atšķirīgs situācija, kas par ko atbild, tad kas uzņem šo atbildību par drošību un nekaitīgumu. Berens kundze, mēs esam pārunājuši arī par to, kādā veidā tiek veidots, kas ir uh, paziņotās iestādes darbinieki, kas ir šīs lēmēji. Lielajā daļā tie bieži vien ir ar līgumu piesaistīti eksperti. Uh, Tā kā nav ja visās paziņotās iestādes atbildīgo ekspertu, un bieži vien tas var radīt tieši konfliktu, inter, interešu konfliktu. Un iespējams, ka mums vajadzētu arī stiprināt caurskatāmību šai ziņā. Tālāk par pirms tirgus novērtēšana un klīniskās efektivitātes novērtēšana. Mēs, protams, par to varam arī turpināt diskutēt un arvien visu laiku uzstāt uz drošību un rādītājiem, performances rādītājiem. Vienlaikus es gribu norādīt, ka nav skaidrs, kas ir šie performances rādītāji. Um, te varētu rasties arī problēmas ar tulkošanu. Vēl es vēlos uzsvērt atkal uzlabotā drošība. Jā, papildus vērtība. Tā ka nav runa tikai par salīdzinājumu ar iepriekšējo tās pašas ierīces versiju, bet arī salīdzinājumu ar citiem produktiem, kas pieejami tirgu. Un, ja parādās varbūt kādas efektivitātes nepietiekamības, nu tad tur jāskatās, kā to varam kompensēt. Medicīnas sistēmās kopumā un arī slimnīcās. Tālāk par šo pirmstirgus novērtēšanu. Lai izvairītos no gadījumiem, kad kaut kādā pārklājas vai veidojas papildus sloks paziņotājiem iestādēm. Ja centralizētāja sistēma, protams, stiprinātu arī paziņotu iestāžu lomu, tad mums jāsaprot, trešo kategoriju nevar arī vienkārši redzēt kā visu kopā. Tur jāskat arī apakšgrupas. Uh, kur dažām procedūrām tas būtu daudz liederīgāk, tāds sadalīt trešo kategoriju apakškategorijās. Un vienlaikus atzīstos, ka centralizētās iestādes lēmums ir saistošs. Īpaši, kur mēs runājam par implantu kritērijiem, nu tos vajadzēs vēl tomēr vairāk precizēt. Pat pirms tā eh, tirgus arī apstiprināšana, nu, katrā ziņā tas būs ļoti svarīgi. Mēs runājam par datubāzes veidi un tādu reģistru izveidi. Uh, kas arī varētu uzlabot izsekojamību. Nemaz nerunājot par tiem daudziem gadījumiem, kas rada problēmas tieši tagad, kā nav šādas piespējamās datubās un nav iespējams visiem izsekot visām um, ierīcēm. Piekrītu arī kolēģiem, ka definīcija par inovatīvās ierīces um, nav izskaidra. To vajadzētu precizēt, un tas jāiekļauj arī šeit priekšlikumā. Tālāk vēl tehniskie kritēriji. Es domāju, ka jums jāizvairas no tādiem tehniskiem kritērijiem, kur nav skaidrāms. Nu, tas nebūtu vēlams pamatekstā, tas jāpārceļ uz pielikumiem, jo tehniskiem kritērijiem ir jāpaliek tādiem elastīgiem. Tātad, lai tos visus atstātu drīzāk kā deleģētos aktus. Un tālāk par pārstrādi jo Eiropā tā netiek īpaši izmantot šāda prakse. Tā ir ļoti pretrunīga, lai gan dalībvalstīs pat tā ir aizliegta. Lai gan tā ir vesela nozare, un kādu dienu iespējams, ka mēs arī to varētu sakārtot un skatīt savādāk, bet šobrīd mēs uzskatām, ka tas nav pieņemami. Jo vispār, kas ir domāts, vienreiz izmantošanu vai šo ierīču pārstrādāšanu. Tas, protams, var radīt problēmas reizē arī ar atbildību, ja kādas problēmas vēlāk rastos, tādā gadījumā, kas sadalīšu atbildību. Bet, ja kāds ir norādīts paredzēts vienreiz jau lietošanai, tā tam arī jāpaliek. Un tikai atsevišķos gadījumos ir pierādīts, ka ir iespējams arī pa detaļām pārstrādāt šo ierīci, to var darīt, bet eh, tas ir tikai tāds precīzi ražotājiem jānorāda. Īstenībā jau visvairāk mūs satrauc nevis kāds ir domāts un ražots, bet kā tas tiek pārkāpts. Ar vienu biežāk mēs dzirdam par šādiem gadījumiem, un ties ir jāizanalizē, ka tieši komerciālos nolūkos dažkārt uh, nozares izmanto citus mārketinga trikus. Lai gan sanāk, ka atsevišķajiem medicīnas ierīcēm, kuras it kā varētu īstenībā arī daļēji izmantot vairāk kārt. Viņi speciāli ieliek tādas jaunās paudzes kaut kādas uh, saistvielas, uh, kādas slēdžas, kad nekādā ziņā vairs tos nevar atkārtot izmantot, un tad, uh, tad nu, ir jāspēk jauni. Bet tas nav jautājums par šo otrreiz izmantošanu, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Uh, Tā kā tur jau īstenībā atkal ir skaidrāk noteikumi jāuzstāda ražotājiem. Viņi pasaka, vai tas ir absolūti vienreizēja izmantošanā, vai pēc sterilizācijas to var izmantot atkārtot. atkārtot. Nu, šie jautājumi, kas ir jānodala atsevišķā likumdošanā, jo reālajā praksē, skatoties dalībvalstu pieredzi un praksi, mēs nevaram sagaidīt, ka tās, kas ir pieraduši izmantot sterilizāciju un arī izmantot otrreizēju šīs konkrētas lietas, kad viņi pilnībā piekrist šādai pozīcijai. Es kā nu referents, protams, darīšu visu, lai atbalstītu arī mūsu referents kundzi un darītu visu, lai mēs arī, arī sastrādātos ar NV komiteju un nodrošinātu labu sadarbību divu komiteju starpā. Vienlaiks arī pārliecinotos par to, ka visi mūsu IMCO arī punkti tiktu ņemt vērām. Tā vienmēr nenotiek, bet šoreiz ceru, ka mums izdosies aizstāvēt savu pozīciju, jo galu galā mums ir ļoti labs pamats tā darīt. Galu galā mums ir izcila referente. Paldies viņai! Rūlis kundze. Paldies uh, referentēs kundzei un arī Paranovas kundzei, jo, manuprāt, tieši viņas komentārs man ļoti daudz palīdz saprast. Jāatcīt, ka es absolūti neorientējos šajā jautājumā un ir daudz cits joms, kuras daudz labāk orientējos, bet tas, ko jūs sacījāt man daļai, tomēr arī apliecina manas pāršas, ka arī šeit ir mūsu kompetences jautājums, un tādēļ šo jautājumu vajadzētu arī īstenībā tad arī jau referenti varētu norādīt, kas tad īsti ir mūsu kompetence un kur ir šīs robežas. Uh, Tālāk, kur mēs skatām arī konkrēti grozījumi, kuras sagatavojas ir Pāranovas kundze, varbūt jūs arī varētu arī paskatīties. Piedošana, es tagad nu, īstenībā nerunāju par Pāranovas kundzes grozījumiem, bet pašu referents grozījumiem. Manuprāt, nav vairs skaidrs, vai tad šos grozījumus visus balstāmies uz ietekmes novērtējumu vai kāds ir domāts. Un arī vēlāk tālāk par šo produktu pārstrādi. Uh, Es saprotu, pirms vairākiem gadiem, četriem vai kā mēs jau runājam, tas bija ļoti nokaitēts debats, bet tagad atkal šis jautājums atgriežas mūsu darba kārtībā. Mums tad jāsaprot, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Te ir gal galā ļoti atšķirīga praksa dalībvalstīs, un tā kā jūs direktīvas pamata ir kaut ko ļoti sarežģīti arī panākt. Es domāju, šo vajadzētu absolūti nodalīt jautājumu, to varbūt vajadzētu arī izņemt no šīs uh, regulas priekšlikuma, piedošana regulas priekšlikuma, un tad, uh, um, tad Es domāju, savādāk mēs ar padomu nevarēsim panākt ne absolūti nekādu vienošanos. Tātad to es aicinu absolūti nodalīt. Un tālāk padome, kas vēlas arī tad mainīt šeit arī darbības jomu. Man arī interesē, vai tas viss tomēr balstās atkal ietekmes novērtējumā, un vēl man interesē, vai struktūra, kā tā ir izveidota. arī kā tas tika ierosināts NV komitejā. Kādā veidā šobrīd komiteja tad, uh, tad NV komiteja to redz un kā tad vēlāk šī struktūra varētu mainīties? Paldies. Es runāšu Foksa kunga vietā Tātad eh, neformāls eh, viedoklis attiecībā uz eh, iekārtām, jūs atceros šīs diskusijas, ka tās iepriekš risinājās, un, protams, ar pašreizējo spiedienu, kāds ir uz veselības sistēmu budžetu, tiešām nebūtu pamatoti, lai tie, kuri ir iesaistīti šo iekārtu pirkšanā, tad ir skaidrs, ka daudz, ir daudz uzņēmumi, eh, kuri var izstrādāt šīs ierīces, un marķēri jums ir eh, jāpamato. Tik tiešām eh, nevajadzētu to visu atstāt ražotāju ziņā, šo, šo te marķējumu. Un tam ir medicīniski iemesli. Jebkurā gadījumā Fauksa kungs un es arī iesniegšu šo tekstu Bāras kundzei. Eh, Faksa eh, kungs eh, atbalsta šo priekšlikumu, atjaunot likumdošanu. Viņš uzskata, ka tas paaugstinās kvalitāti un drošību medicīniskām iekārtām, kā arī in vitro iekārtām Eiropas Savienības tirgu, un tajā pašā laikā tiks, nu, tiks arī izvairīšanās no nevajadzīgiem tiesību aktiem. Un viņš arī saka, ka kaut arī viņš atbalsta eh, referenta eh, grozījums, eh, pret dažiem grozījumiem viņam ir bažas attiecībā uz to, kā tie skars patērētāju aizsardzību. Un šis aspekts ir ļoti svarīgs šai komitejai. Un viņš arī atbalsta Barasas kundzes mēr, mērķi ierobežot definīciju Eh, tā lai šķirts būtu eh, izslēgtas, eh, kā arī to, ka nepieciešams lielāks iesaistīto pušu fórums un ka ir nepieciešama arī koordinēšanas grupa un viņš arī sevišķi atbalsta lielāku informācijas pārskatāmību attiecībā uz eh, medicīniskajām iekārtām ar ausējums tirgu, jo tas ir ļoti svarīgi, lai eh, būtu pieejama informācija par, informāciju, ar, par iekārtu un eh, tā arī atspoguļotu klīniskos pētījumus par ražotāju kļūdām, un viņš arī nepiekrīt vairākām jomām, par kurām es arī runāšu. Un, protams, ka viņš referents sanāksmē par tām arī vairāk runās. Uh, Viņš eh, atbalsta to, ka tiek eh, iekļautas, iekļauti vairāki estētiskie eh, produkti šajā šī, šī tiesību aktā. Atvērumā tomēr ir neiespējami definēt vispārīgā veidā šos produktus, tāpēc ir labāk saglabāt komisijas priekšlikumu, ka ir jābūt pielikumam, kurā ir uzskaitīti produkti. Un viņš atbalsta arī to, ka ir jādefinē šie te, šie te iekārtas kā vienreiz lietojams vai daudzkārt lietojams. Un uh, viņš arī saka, ka attiecībā 64 pāntu, viņš uzskata, eh, ka komisijas ierosinātājā pārbraudas eh, procesa izraisīs eh, kavēšanos, dubultošanos un papildus izmaksas un nav nekādu pierādījumu, ka ar tā palīdzību būs iespējams sniegt lielākas garantijas patērētājiem. Nerosinātās izmaiņas šajos grozījumos tikai, tikai vēl pasiprina problēmas un arī iznīcina šīs, šo te jauno pieeju medicīniskajām iekārtām un līdz ar to vajadzētu arī koncentrēties drīzāk uz paziņotāju iestāžu eh, kvalitāti un viņu, veik, viņu veiktajiem paziņojumiem, lai patērētājiem būtu ātra eh, pieejamība eh, drošām inovatīvām iekārtām. Viņiem ir šādas tiesības. Un attiecībā uz in vitro medicīniskajām iekārtām viņš atbalsta vairumu no jūsu viedokļiem, jūs sevišķi paskaidrojumu par veselības institūciju aptvērumu un pasākumiem saistībā ar informācijas pārskatāmību, uh, Eh, par eh, testiem, kādi tiek veikti medicīnas iestādās, lai garantētu, eh, ka tas viss ir pamatojams. Un, um, vēl viņš uzskata, ka šādi izņēmumi būtu jātiecina uz visām kategorijām, un viņa prāta veselības institūcijas attīstītie testi, un tad, ja nav komerciāli ekvivalenti, kā, piemēram, tām slimībām, Šim nosīmam būs liela ietekme uz uh, diagnostikas pakalpojumu sniegšanu, un komisijas eh, vienīgais, vienīgā uh, ietekmes novērtējuma uh, padome ir pamanījusi to, ka nav analīze par ekonomisko ietekmi, kāda būs šādām izmaiņām, un līdz ar to ir arī teikts, ka pie šī aspekta vēl ir jāstrādā. Līdz ar to esam uzklausījuši viedokļus no ēnu referentiem. Eh, vai eh, Barasa kundzes, eh, kundze vēlas izteikties, kā būtu labāk, vai tagad uzklausīsim komisiju? Kurš runās no komisijas puses? Spins kundze. Paldies, Virstāja kungs. Paldies, Beres kundzei. Tik tiešām. Tas ir nopietnas darbs, te ir ieguldīts liels darbs, un mēs priecājamies. Uh, kā eh, šai, patiesībā šim ziņojumam mēs guvām svarīgas idejas, un es domāju, ka šīs ziņojums man palīdzēs rast eh, risinājumus un kompromisus par jautājumiem, eh, kuri parādījušies atklāti jautājumi, arī tādi, kas izriet no NV komitejas ziņojuma. Es runāšu par dažām no lietām, kuras aktualizēja referenti un komitejas locekļi par konkrētiem jautājumiem. Es nerunāšu par tirgus laišanas mm, tirgu priekšlikumu, jo šis e, pašreizējais priekšlikums balstās uz autorizācijas e, sistēmas ideju, kā arī uz ietekmes novērtējumu, kādu esam veikuši, un tajā ir e, parādīts, ka tas, ko mēs ierosinām, tas darbojas drošības labā, un tai pašā laikā tas arī notur ātro tempu, ar kuru medicīniskajām ierīcēm ir ātra pieeja Eiropas Savienības tirgu, un tas tas eh, viss nāk eh, par eh, labu inovācijām šajā jomā. Es domāju, ka attiecībā uz pārbaudas procedūru, kas tiek ierosināta ziņojuma ietvaros, tad, manuprāt, mūsu procedūra, Eiropas komisijas priekšlikums, tā mērķis bija pastiprināt drošību Un mēs arī e, ierosinājām pārbaudas mehānismu, kas sniedz kompetentajām iestādēm agrīnu informāciju e, par e, to, kā šīs ierīces tiek laistas tirgu, un tajā pašā laikā arī lai e, redzētu e, to, ka tiek veikts šādu iekārtu novērtējums. Mūsuprāt, e, šis priekšlikums risina šos mērķus, un tajā pašā laikā mēs arī esam gatavi apspriest uzlabojumus, tāpēc, ka tas ir tāds ziņojums, kurš balstās uz referenta zināšanām un uz daudzu citu komitejas locekļu zināšanām, kuri piedalījās šīs dienas dialogā. Līdz ar to es domāju, ka detalizētākā veidā mēs varētu iepazīties ar šādiem elementiem. Un eh, līdz ar to eh, to visu būtu vērts eh, aplūkot. Priecājamies dzirdēt, ka referente piekrīt, ka mums vajadzētu paturēt 22. nosacījumi, par to mēs runājām arī NV komitejā, tas ir ļoti svarīgi šāda veida ierīcēm. Un attiecībā uz pārstrādāšanu mēs saprotam bažas, kādas ir parlamentā, arī NV komitejā un šeit, bet ir skaidrs, ka mums nāksies pie strādāt pie šī jautājuma. Iespējams, eh, ka Beras eh, kundzes eh, priekšlikums varētu dot risinājumu tātad identifikācijai iekārtām, kuras domāts vienreizējai lietošanai. Un mēs arī priecāsimies izpētīt šo pieeju, kur izklausās līdzsvarota. Tomēr, protams, ka ir dažas juridiskas bažas saistībā ar šo ļoti jūtīgo jautājumu. Un tad uh, Eh, bija arī konkrēts eh, jautājums eh, attiecībā uz dalībvalstīm par dažādajām pieejām, un šeit es vēlētos atgādināt komitejas locekļiem, ka tas viss ir ļoti detalizēti, un līdz ar to iespējams jūs neatceraties, ka mēs pieļājām optautu iespēju komisijas priekšlikumā tieši šī mērķa dēļ. Attiecībā uz mērķiem, kas ir estētiskām iekārtām. Um, Mēs saprotam, kāpēc ir nepieciešama eh, definīcija, tomēr nevajadzētu aizmirst, eh, ka eh, tas ir ļoti ātri mainīgs tirgus, vai varbūt mēs varētu nākt klājā ar definīciju, kas attiecās uz pilnīgi visu. Tādā veidā var rasties tā, tāda kā pelēka zona, kurā ir iekļautas ierīces, kuras netiek regulētas, līdz ar to tiek tērēts sistēmas laiks, savukārt citas iekārtas netiek iekļautas, kad arī tām tur vajadzētu būt, un mēs padomājām par vienu piemēru. Uh, Eh, stu, piemēram, tetovējumu eh, uz tiem attiektos, eh, šī definīcija savukārt liposukcija tiktu izslēgta, vai tas būtu prātīgi. Un vēl viena ideja, kuru mēs ierosinām, ir, lai mm, tad būtu šāds konkrēts saraksts. Tāpēc es vienkārši cerēju paskaidrot šādā veidā pam mūsu pamatojumu. Un tad attiecībā uz IVD priekšlikumu šeit vēlos pateikties referentam, tik tiešām ļoti noderīgs, interesants ziņojums. Un šeit divi jautājumi, kas tika minēti, jāsaka, ka mēs tos varam apsvērt, jo sevišķi attiecībā uz iekļaušana, definīcijas iekļaušanu pēc ģenetiskajiem testiem, es domāju, ka uh, Eh, tur eh, mēs jau kaut ko līdzīgu esam eh, redzējuši NB komitejas ziņojumos, un mēs esam atvērti diskusijām par šo jautājumu. Un tad attiecībā uz horizontālo jautājumu par piespiedu apdrošināšanu, tas ir ļoti cilpens piedāvājums. Mums ir jāskatās, kādi būtu juridiskie aspekti, un vai šādā priekšlikumā ir iespējams iekļaut šādu veidu ideju, bet es domāju, ka tas tiešām būtu prātīgi. Un kopumā Atbalstām ziņojumu. Tas ir ļoti līdzsvarots ziņojums, un mūsuprāt, eh, tur ir iekļauti daudz elementi, kuri varētu būt eh, kā pamats eh, tam, lai uzlabotu komisijas priekšlikumu. Mēs nekad neuzskatām, ka mēs esam perfekti, tur ir ļoti jūtīgi jautājumi, un tātad pārbaužu stiprināšana ir veids, kā risināt jautājums. Tas ir arī visjūtīgais jautājums, bet tas atspoguļo komisijas sākotnējā priekšlikuma filozofiju. Paldies, priekšlēdētāji kungs! those uh, for some wide-ranging responses. I know, I think, as you... Es uh, domāju, ka tāpat kā jūs teicāt, uh, šis ir ļoti sarežģīts priekšlikums, un tur ir daudz idejas, un arī vides uh, komitejā uh, dažos jautājumos ir ļoti atšķirīgs viedoklis, uh, kurš atšķirās ļoti no mūsu komitejas viedokļa. Tomēr es domāju, ka mēs varam atbalstīt Baras kundzi. Uh, Es domāju, ka jebkurā gadījumā mūsu pozīcija būs ļoti atbalstoša. Beres kundze, vai jūs vēlējāties eh, izklāstīt eh, laika grafiku? Kāda ir jūsu plāna šai ziņā? Jūs sevišķi, kas attiecās uz eh, vidas komiteja notiekošam. Priekšsēdētāja kungs, es atvainojos, ka aizkavējos sniegt atbildi. Man nebija skaidrs informācijas par kalendāru, darba grafiku lūdzu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. mājas mūsu komitejā. Balsošana. Tātad runājot par Envi. Envi balsos par šo tekstu jūnijā komitejā, tāda Envi komiteja. Mūsu balsojums būs jūnijā. Tātad pirms Envi komitejas balsojuma. Un Envi komitejas grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. mājas. Tātad 6. mājas IMKO, 13. mājas Envi. Envi balsos uh, jūlijā, IMKO jūnijā un galīgais balsojos septembra sesijā. Vai tad ar to viss kārtībā? Jā. Review. Nākamais eh, pārskats eh, būs 13. maijā. Mm, tad mūsu rīcībā būs plāns, eh, un, un tad jūs varēsiet iepazīstināt ar grozījumiem. Un tad būs laiks, lai apsvērtu kompromisus līdz 7. jūnijam, tātad dienu pirms balsojuma jo mēs eh, vēlamies, lai kompromisi eh, tiktu publicēti, lai visi ar tiem varētu iepazīties. Eh, Pārvanās kundze lūdzu. Man ir jautājums pratis, attiecībā uz praktiskām lietām. 6. mājas ir pirmā diena pēc pareizīgo lieldienām, un tad nebūs daudz cilvēku, vai nebūtu iespējams Un tas nebūtu sekretārietam apgrūtinoši, ja astotais mājas labāk būtu termiņš, tāpēc, ka mums būtu pietiekami daudz laika, vēlāk apsvērt grozījumus un balsojums būs jūnija beigās. Un NV komitejā jūlijā mums būs pietiekami daudz laika, un ar to būtu labāk pragmatiski iemeslu dēļ atlikt termiņu grozījumu iesniegšanai no 6. līdz 8. uz 8. māju. Es ceru, ka tas arī būs kā atvieglojums mūsu asistentiem. Tātad šis jautājums jau aktualizējās iepriekš. Uh, mums ir uh, liels grūtības uh, ar šo jautājumu, tāpēc, ka tur ir liels uh, eh, tukošanas darbs uh, iesaistīts. Es ne, neesmu droši, vai spējuši jums šajā ziņā palīdzēt. Es uh, zinu, uh, ka tas ir sarežģīti, tāpēc, ka nākamā nedēļa ir zaļā nedēļa. Protams, ka var uh, iesniegt uh, grozējums uh, iepriekš. Šobrīd uh, tas ir labākais, ko mēs varam darīt, uh, lai, jo mums ir jābalso par Baras kundas grozījumiem līdz 18. jūnijam, un uh, laiks, uh, kad uh, viņa ar to, tiem var iepazīstināt vides komiteju. Tas ir pēdējais komitejas sanāksmes datums, kad mēs varam balsot. Citādāk mums nāksies balsot tajā pašā nedēļā, kad balsos Endija komiteja, kas nebūtu nav labi. Uh, Es atvainojos, eh, tomēr mēs eh, šajā ziņā praktiski neko nespējam uh, eh, atrasināt. Un, ja Indija komiteja kaut ko mainīs, tad mums arī nāksies kaut ko mainīt, jo tomēr šis nav, uh, pirmais, šis nav pirmais brīdis, kad mēs runājam par šo problēmu. Tātad sastājas mājas 12. Uh, pēcpusdienā lūksim eh, sekretariātam, varbūt mēs varam pagarināt eh, līdz vakaram, kad jums vēl būtu pa, pusdiena papildus laika. Vai kādam ir vēl kas sakāms? Barskons, lūdzu. Priekšsēdētākums, arī kolēģi, vispirms vēlos pateikties visiem, kas sniedz savu ieguldījumu, bagāti nukstu. Protams, visiem galvenais bija medicīnas ierīšu drošums un arī sanitārā drošība visiem mūsu pacientiem dalību valstīs. Līdztekus tam saprot arī to, ka ir jāievēro inovācijai paredzamās iespējas šīs eh, rūpniecības nozares īpašā dinamika vēl jau vairāk Eiropā. Es arī gribu ar jums padalīties savā priekā, proti izsekojamības un uh, caurskatāmības aspekts ir svarīgs visām politiskām grupām, te tātad ir uh, konsens. Tas pats attiec arī uz datu bāzi, Mana kolēģi Korija de Campos arī iestājās par šo datu bāzi. Šai pašā virzienā izteicās arī Parvanovas kundze. Runājot par paziņotēm iestādēm, uzklausīju jūsu bāžas, tas jautājums par ekspertīti. Man ir šaubas par to, ka šāds paziņošanas uh, organisms, šāda iestāde varētu būt vislabāk informēta arī par visām inovācijām. Par to ir vērts padomāt. Un tāpēc es aicināju izveidot šo ekspertu panoli, pie kura varētu vērsties pēc padoma, kad kāds ražotājs ir izstrādājis novatorisku medzīnas ierīci, uh, kad, piemēram, par šo ierīci vēl nav ievākta gana bagāta informācija, kas nav bijis iespējams. Un nu, tad arī uh, ražotājiem būtu savu veidu aizmuguri. Un šādā veidā varētu uh, atrisināt tos trūkums, kad citādi būtu paziņotajām iestādēm. Parvanovas kundze norādīja uz um, šo uh, veiktspējas uh, aspektu, te es saprotu, es tam piekrītu. Tad vēl arī tika norādīts uz uh, juridiskajiem trūkumiem attiecībā uz atkārtotu lietošanu, pārstrādi vai tā būtu jāaizliedz uh, vienreizēji lietojamajam medicīnas ierīcēm, vai arī būtu jāparedz alternatīvā klasifikācija. Proti, kā es to ierosināju savā tekstā, ka ražotājam būtu jāpierāda, ka šī medicīnas ierīce nav pārstrādājama, un jāpierāda, kāpēc nē. Runājot par auditu, piekrītu Dekampus kungam. proti e, ražotāju rūpnīcas un arī paziņotās iestādes e, varētu tikt apmeklētas no inspektoru puses bez brīdinām, tā tam es ar piekrītu. Nopīkumā vēlos sacīt, ka globāli valda konsens par eh, saistībā ar dažādām nostājām visās grupās. Mēs turpināsim strādāt kopā un kompromiss, acīm redzot, tiks rasts bez lielām grūtībām. Protams, esmu jūsu rīcībā, atvērta jūsu priekšlikumiem. Milzīgi pateicos eh, jums par to, ka jūs turpināt strādāt, atbalstot mani, lai komisijas teksts būtu pragmatiskāks, operatīvāks un katrā ziņā īstenojams praksē. Paldies! Good. Well, thank you. Labi, paldies, saka priekšsādātājs. Paldu. Paldies, Bērārs kundze, visiem ēnu referentiem, arī komisijai. Esmu gandarīts par to, ka mums bija iespējams pilnvērtīgi izvērst viedokļu apmaiņu. Es zinu, ka ēnu referenti arī strādās ar jums pie kompromisu grozījumiem. Nezinu, vai kaut ko varam darīt lai pārliktu šo te termiņu no 6. māja, bet es zinu, ka jūs protat pārliecināt par manu skundzi. Nu, katrā ziņā uzturēsim ciešu kontaktu ar vides komiteju, lai varētu saskaņot mūsu nostājas. Un tad tas vai nu pāries uz otro lasīju, lasīju arī uz samierināšanās procedūru. Paldies tāt visiem. Tagad pārēsim pie otriem debatēm, kas parādētu šo pēcpusdienu. Proti procedūras atklāšana, strādājot pie jaunā priekšlikuma. Tas notiek pirmo reizi, pirmo reizi strādājam pie šī priekšlikuma. Tas ir direktīvas priekšlikums. Vienādi augsta līmeņa tīklu informācijas drošība visā Savienībā. Sveicu Montikungu, kurš, kurš ir no Connect ģenerāla direktorāta, un senie šīs komitejas deputāti zina, kā agrāk viņš ir strādājis Sanko ģenerāla direktorātā, un tagad viņš ir pārgājis uz citiem svarīgiem amatiem komitejā. Esam ļoti priecīgi jūs sveikt mūsu vidū. Uh, Un pēc brīža sniegsiet mums eh, prezentāciju par šo priekšlikumu, paskaidrosiet mums jūsu ietekmes novērtējumu, kurā izklāstīta stratēģija, iespējamie varianti, un tad pievērsīsimies diskusijām. Sveicu Rases Ramona kungu, kurš ir ēnreferents sociāldemokrātu grupa, un Tūnas kundze pārstāv Švābas kundzi, vai nepareizi saprat? Eh, es saprotu, ka Rūlas kundze arī aizstāja kolēģi. Jā, ceru, ka jūs paliksiet prezentāciju. Ir arī, ja tā varētu sacīt, šapo ziņojums, tas kā cepurziņojums, stratēģijas ziņojums. Kopīgā ko, komunikācija ES kiberdrošības stratēģija atvērta un droša kibertelpa. Par to arī mums būs iespēja šo pēcpusdienu spriest. Runāsim arī par galveno normatīvo priekšlikumu, par kuru mums vēl ir jāizvirza savs referents. Tātad aicināšu jūs Epiņevē Monti nākt klājā ar viņu prezentāciju. Mums ir jūsu slaidu un esmu priecīgs jums dot vārdu. Lielas paldies priekšsēdētāji, labdien visiem! Mēģināšu izteikties pēc iespējas kodolīgāk, tātad uh, maksimāli 15 minūtes, nu, varbūt izteikšos 20 minūtes. Pirmais slaids, lūdzu. Ieteikmes novērtējums, kas nāk kopā ar priekšlikumu. Tā ir vesela kombinācija ilgstošam pārdomu diskusiju procesam. Tātad tīklu drošības jomā komisija pirms priekšlikuma ir izmantojusi brīvprātīgo pieeju, proti pamatojoties uz diskusijām, informācijas apmaiņā ar dalību valstīm un ar valsts un privāto sadarb, partnerību ar tās līdzdalībniekiem. Tātad mēs izskatījām vairākos variantus Eiropas eh, dalībvalstu fórumā. Tā ir, tas ir tāds fórums, kurā ir vairākas nacionālās eh, vienības, kas atbildīgas par kiberdrošību, par uh, informācijas sistēmu. Mēs arī izvērstējām uh, Eh, šo priekšlikumu ar EP3R, tātad eh, valsts un sabiedrība, privātā partnerība un arī ar ēnisu. Sabiedrības apspriešanās notiek no 23. jūlija līdz 15. augustam 2012. gadā. Tā bija tātad darinošī. No ietekmes eh, novērtējumu saņēmām 180 atbildes pārsvarā no ražotājiem, no nozarēm. Mēs arī ņemam vērā parlamentu pašinstīvas rezolūciju, ar ko tas nāks klājā 12. jūlijā pagājušajā gadā par uh, informācijas infrastruktūru. Jāpatur prātā, ka savā rezolūcijā parlaments ierosina komisijai piedāvāt saistošu pasākums labākai tehnisko funkciju, funkciju koordinēšanai. Tā te ir runa par komandām, nacionālām komandām, kas atbildīgas par informācijas komunikāciju tehnoloģiju negadījumiem. Ja Parlaments arī aicina komisiju piedāvāt minimālos drošības un izturības standartus tīklu drošības sistēmām un piedāvāt Eiropas ietvaru drošības pārkāpumu paziņošanai, ka tie šādās sistēmās ir konstatēti. Tad kāda ir problēma, kuru mēģinām risināt ar šo savu ietekmes novērtējumu? Problēma ir tā, ka ir nepietiekošs aizsardzības līmenis tīkliem un informācijas sistēmām pret riskiem, draudiem un incidentiem, ja negadījumiem, kas kompromitēja, grauji sistēmu, uzticamību un integritāti, neaizskaramību. Šādi incidenti arvien pieņem spēkā, piemēram, 2011. gadā tādu uzbrukumu, nav runa tikai par incidentiem tādiem kā negadījumiem, bet arī par kiber uzbrukumiem visā pasaulē palielinājās par 81% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2010. gadu. Turklāt arī šādu incidentu sarežģītība pieaug. Vēl viena lieta ir svarīga. 56,8% no respondentiem sabiedrības apspriedē apgalvoja, ka iepriekšējā gada laikā viņi ir pieredzējuši vismaz vienu incidentu, kas nopietni kompromitēja tos pakalpojums, kas viņiem ir jāsniedz. Un šādiem incidentiem ir ietekme uz visiem sabiedrības iesaistītajiem spēlētājiem, jo būtībā modernā sabiedrība, digitālā ekonomika – balstās uz informācijas komunikācijas tehnoloģiju. Tātad šī IKT ir tā, kas eh, ir pamats mūsu ekonomikā. Mums šādu uzbrukumu negadījumu, protams, ļoti nelabvēlīgi ietekmē vietējā vienotā tirgus uh, pilnveidošanu un darbību. Skaidrs, ka lietotāji izmantos IKT tikai tādi, ja Viņi var paļauties uz šīm tehnoloģijām. Šādi incidenti eh, cilvēkiem laub uzticēšanos. IKT saskaņā ar Eurostat datiem 38% ja respondentu nevēlas uzticēt savus datus šādām sistēmām, jo nepaļaujas uz to drošību. Kas ir problēmu cīnējspēki. Pirmkārt, nevienāda kapacitāte iespējas Eiropas Savienības teritorijā, tātad reakcija uz negadījumiem. Ziemeļa rietum Eiropā esošās iespējas pat attālināt nav salīdzināmas ar dienvidu austrumu daļu Eiropā un tas rada dubultu problēmu. Pirmkārt, jā, tātad tas rada drošības problēmu, jūs zināt. Katra ķēde ir tik spēcīga, cik izturīgs ir tās vājākais posms. Piemēram, ja runājam par botnetu, kas ir īpaši kompromitējošs um, instruments, var izmantot, izmantot visvājākos ķēdes posmus, lai uzbruktu tām valstīm, kur šie posmi ir izturīgāki. Tātad pirmā problēma ir nevienādā kapacitāte. Un otrkārt, sadarbība pat labā norisinās pavisam nelielā dalību valstu lokā. Taču daudzas valsts, jo īpaši tās, uh, kuru spējas tieši atpaliek, ir ārpus šī loka. Tātad ietekmes novērtējums izskata desmit valstis apmēram. Ir arī likumdošanas trūkumi, pat labana riska pārvaldība un negadījumu ziņošana prasības par šiem aspektiem attiec tikai uz telekomunikāciju uzņēmumiem un tīklu nodrošinātājiem. Taču daudzi infrastruktūras eh, operatori šeit nemaz eh, netiek skarti. Nākošais slaids, diemžēl, tas ir mazliet sīkiem burtiem sarakstīts, bet nu mēģināšu paskaidrot. Mēģināšu šeit izskaidrot, kādi ir posmi vēršoties pret šādiem uzbrukumiem. Kāda Eiropas Savienības pilsoņiem ir eh, draudi no eh, kibernoziedznieku puses, tas arī, protams, apdraud vienoto digitālo tirgu galvenās problēmas, tā to izraisītā, tā ir nevienādās iespējas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Turklāt ir nepietiekoša informācijas apmaiņa, mums nav tāda vienota riska pārvaldības kultūra. Daudzi negadījumi vai riski vispār paliek nepaziņoti, tādi kā Uh, neizskaidroti. Tātad, kādi ir konkrētie mērķi? Pirmais mērķis ir nodrošināt, ka katram ir vismaz ir kaut kāds minimālais spēju līmenis, lai tas varētu sniegt vismaz minimālu drošības un izturības līmeni. Otrais mērķis ir nodrošināt, ka šī sadarbība iekļaut visas dalībvalstis, ne tikai e, tos teicamniekus. Un trešais mērķis ir veicināt e, izšķirošo infrastruktūru nodrošinātājs un e, valsts iestādes dalīties ar informāciju un kopīgi pārvaldīt risku. Mēs esam izvērtējuši vairākas iespējas, nu neko nestāstīšu par tām, par tiem variantiem, no kuriem beigās atteicāmies. Pirmais variants ir parastākais variants, business as usual. Turpinām tāpat kā agrāk, tīri tāda brīvprātīga pieeja. Otrais variants atbilst piedāvātajai direktīvai par tīklu un informācijas drošību. Te ir paredzēts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina vismaz minimālās spējas visām dalībvalstīm. Tātad būtu kāda atbildīgā iestāde par tīklu drošību. Šai iestādēji katru gadu ir jāsagatavo stratēģija par tīkli, par informācijas tīklu stratēģiju, un tad ir arī jāizdomā, jāsagatavo plāns, kā novērst incidentus, ja tie mm, tomēr gadītos un kā tos mīkstināt. Šai iestādēji arī jābūt pietie, ar pietiekoši labu eh, personālu, un tai jābūt arī rezerves eh, sistēmai, lai mīkstinātu riskus. Otrais priekšlikuma tātad regulējošās pieejas priekšlikums, ir sadarbības mehānisma izveide. Šajā mehānismā piedalītos visas 27 dalībvalsts, un trešā puse ir saistīta ar risku pārvaldības prasību paplašināšana. Līdz šim tur iekļaut tikai operātori, bet tagad tur būtu iekļaut arī valsts administrācija un eh, infrastruktūra, par infrastruktūrām atbildīgā atbildīgie. Un tādā jāsniedz arī informācija par izšķirošiem incidentiem. Trešais variants, ko izskatījām, ir jauktais variants. Tas apvieno regulējošos pasākumus, kas ir jā, jātiecina gan uz privāto sektoru, gan uz valsts iestādēm. Tas attiec uz eh, incidentu paziņošanas prasībām, uz minimālo prasību izpildu, tas var būt obligāts. Un no otras puses šīs, šie brīvprātīgie pasākumi, um, kā tā sadarbība Eiropas līmenī. Nākošais slaids, lūdzu. So what is emerged? Kas tad izriet no eh, šo variantu novērtējuma? mēs saprotam, ka, ja visu atstājam tīri uz brīvprātības principu, tad mēs nesniegsim svarīgākos uzstādītos mēķus un problēmu neatrisināsim. Dažādiem iemeslu dēļ. Izējas punkts ir tieši tad mēs sakām, brīvprātība nedarbosies, jo ir pārāk lielas atšķirības dalībvalsts starpā. Un mēs baidāmies par to, ka šīs atšķirības ar laiku tikai pastiprināsies. Un ja mēs domājam par vispārējo drošību Eiropā un par to, kādā veidā varam, protams, arī nodrošināt vispārējo sadarbību pret iespējamu tādu Eiropas mēroga negadījumu. Labi uzņēmumi tātad nodrošina kritisko infrastruktūru, nu tie uzņēmumi šobrīd nevēlas izveidot šādu proaktīvu pieeju iepretim tīklu drošības sistēmu izveidei. Kiberdrošība tiek uzskatīta par tādu vispār zaudētām izmaksām, un viņas nevēlas uh, tajā investēt, jo tās izmaksas viņi uzskata par zaudētām. mēs vis tiešāk ar to saskaramies, un mēs visu laiku vēlamies, lai notiek šī informācijas apreit arī par riskiem un draudiem. Tādēļ tas prasa skaidru arī uh, dalību, lai dalību valsts rīkoties. Nodrošināt kritisko infrastruktūru, lai tā tiktu izbūvēta, izveidot un lai tā darbotos. To pašiem masu dēļ kādiem mēs domājam, kā arī šī jauktā pieeja. Izveidot tikai tādu daļēju risinājumu problēmai, mēs saprotam, ka tā arī neatrisināt īsto problēmu ar atšķirībām Eiropas saimnībā kopumā. Un kā varētu labāk nodrošināt vispārējo pieeju un iekļaut visu dalībvalsts. Ietekmes novērtējumā, protams, te atspoguļojas daudz skaitļi. Mēs te vienkārši vienlaikus esam arī iekļāvuši visas tās iespējas, eh, kas saistās ar drošības garantijām. Ja mēs skatāmies uz visām izmaksām, mēs uzskatām, ka kāds ir vislabākais. Es teicu, runāšu 20 minūtes, man nekas vairs īsti laikam nav palicis. Vairāk kā 10 minūtes. vēl tālāk. Kolosāli. Nu tad kāds varētu būt izmaksas, rēķinot par katru dalībvalsti? Nu, tās nav tādas aizliedzo, aizliedzošas, bloķējošas izmaksas. Ja dalībvalstis ir nacionāla sistēma, tad iedzīs, ka trijām nav vispār nekādas sistēmas, un divām būtu tas tā kā jāizveido aktuālākā versija. Tātad tā, eh, mēs izveidojam šo set sistēmu no nulles punkta, tas maksā aptuveni 2,5 miljonus. Lai izveidotu tādu atbildīgo iestādi, nu tas maksā arī ar sešiem darbiniekiem šāda iestāde. 370 tūkstoši eiro. Tātad pirmais maksājums tas ir vienkārtējais, ko jūs reiz izveidojat, un 370 tūkstoši lokāt jums vajag katru gadu. Pēc uh, eh, pamatā tas ir uh, darbinieku algas. Tālāk, ja mēs skatāmies par šo informāciju, par brīdinājumiem, paziņojumiem, par to apstrādi, tātad mājaslaps ar izveidi, tas ir atkal papildus, varbūt daudz nemaksā 5000 eiro, un pēc tam katru gadu 2400 eiro mājaslaps uzturēšanai. Tāda varētu būt līdzdalība Eiropas sadarbības mehānismā. Balstoties uz šo mūsu aplēsi, tur runāt par trim fiziski, kad sanāksmēm, kad cilvēks satiekas reāli trīs reizes gadā, tas dalībvalstu izmaksātu 6000 eiro. Tas nozīmē tātad trīs reizes gadā ierasties uz sanāksmēm. Un vēl ir svarīgi arī atzīmēt to, ka dalībvalstīm arī būs jāpārbauda reāli iespējamas situācijas, vai viņi var iesaistīties pan-Eiropas Eiropas līmeņa sistēmā vingrinājumos tādos. Un sākot no 2010. gada mēs esam veikuši, un mūsu pieredze liecina, ka visaptverošu, aptverošu tāds vingrinājums no 27 dalībvalstīm, tas varētu maksāt 55 tūkstošus eiro gadā. Jāsaprot, kā sadarbības mehānisms pieprasa, lai dalībvalstis arī apmainās ar būtisku in slepenu informāciju. Lai to varētu darīt, nepieciešama droša infrastruktūra ja dalībvalsts izveido šādu stabilu infrastruktūru un tās normas, tad veidosies jau 10 tūkstoši eiro. Nē, nē, piedošana, 10 miljonu eiro. Tas ir tas, ko komisija jau maksā. Lai izveidotu S testa mājaslaps. jau komisija varētu arī dalībvalsts izmantot šo S-testa sistēmu. Tas varētu veidot 1,5 miljonu vienreizējās izmaksas. Tālāk, lūdzu. Mēs nu, visu aprēķinu spēcām pēc labākās informācijas un apziņas, tomēr jāatzīst, ka bija ļoti sarežģīti iegūt šos datus. Izmaksas privātajam sektoram un valsts administrācijai. Tātad šeit jums ir atspoguļots izmaksas par risku pārvaldību un drošības risinājumu piedāvāšanu, kas atbilst konkrēto risku pakāpēju smagumam. Mūsu aprēķini liecina, ka vīdes vidējā rādītāja. Tad vēl kas jāpadod prātā. Kopējās izmaksas. Svārstās no 1 miljona līdz 1,9 miljoniem eiro. Protams, runā par miljardiem eiro. Mēs esam veikušos aprēķinus, domājot par valsts administrāciju, par privāto sektoru, un ko tas viss nemaksās. Un te mēs redzam šīs atšķirības. Mm, tātad mērķētājas izmaksas, kas nozīmē apkopot, sekot labāko praksi Eranda tie ir veikuši šo pētījumu, balstoties labāko praksi par risku pārvaldības uh, tradīcijām. Vislabāk te īstenībā to tiek galā enerģētikas nozare, un viņi iztērē 6,6% no savas IT budžeta tieši drošībai. Līdz ar to arī mēs tā rēķinām pēc šāda modeļa ka arī visiem uzņēmumiem tas nozīmē, ka, protams, visiem uzņēmumiem būs jānodrošina kaut kāda drošības pasākuma, jo galu galā, ja tur arī datu apstrādētāji, tad tur, protams, uzreiz cits izmaksas. Nu, mēs cik vien varam, mēs esam mēģinājuši to samazināt, tīri teorētisko maksimālās apjoms. Un šāds samazinājums 40% apjomā otrs būtu pat 70% apjomā. Un galā ir šādi skaitļi. viens, 1,9 miljardi nu, un maziem vidējiem uzņēmumiem tas rādīsies no 200, no 2500 līdz 5000 eiro par uzņēmumu. Tas nav nemaz tik daudz, ja mēs salīdzinām ar tām izmaksām, kas rodas, ja tiek pārkāpts kāds drošības aspekts. Protams, tie ir sarežģīti dati, un tomēr mēs tos apkopējam bet PricewaterhouseCoopers viņu pētījums norāda, kāds varētu būt izmaksas mazam uzņēmumam, ja viņi saskaras ar kiberdrošību, tad tas jau ir 15 tūkstoši līdz 30 tūkstoši eiro, un lieliem uzņēmumiem tas vispār div, desmit reižu lielāks izmaksas. Un visbeidzot, patiešām pats beidzamais, tad par paziņošanu. Uh, lai paziņot par kādu drošības pārkāpumu, šīs izmaksas ir absolūti nelielas, un tas ir e-pasts plus, tas varētu 125 eiro maksāt, pieņemot kā 10-20% no paziņošanas nozīmē arī tālāko darbību ierosināšanu, tad izmeklēšanu, un tad šī absolūtais tad um, arī tālākās izmaksas uzņēmumiem un konkrētajiem iestādē, kur tad skar šāds pārkāpums. Tas te varētu sanākt 30 tūkstoši eiro. Es atvainojos, ka es tik ļoti gāri te izplūdu, bet, nu, tas bija ļoti sarežģīts arī šis aprēķina daļa. Paldies! Ieteikums novērtē, protams, ir pamat ideja tāda, lai mēs saprosim, kāpēc vispār seko konkrēts priekšlikums un jūsu prezentācija jau liek uzdot vairākus jautājumus. Kāpēc ir nepieciešama likumdošana vai veidot kādu jaukto pieju, ir šobrīd gan pirmais secinājums, ka kaut kas ir jādara. Un es ceru, ka arī šeit man pievienos mani kolēģi šeit secinājumā. Kurš no jums vēlas ko tādu jautāt un sākt? Man ir priekšreizēs Gepards. Un... Vai vēl kāds vēlas ko teikt? Man arī būs šeit daži komentāri. Tolenkundze. Paldies, priekšsādātāji. Andrēs Švābs, kurš ir referents, viņš nevar diemžēl būt klāt, un man viņš lūdz nolasīt tekstu, ko viņš ir salā, sagatavojis jums, un bija gatavojies plānot un teikt pats. Pirmkārt, viņš vēlēs teikt, ka, ka darbs pie tīklu drošības un kiberdrošības stratēģijas turpinās. Un tagad tiešām ir, var teikt, šodien ir uzsākts arī Eiropas parlamentā. Apzinoties, ka tīkls piedzīvo lielāku skaitu uzbrukumu, referents uzskata, šis ir ļoti nozīmīgs priekšlikums. Viņš vēlas arī atgādināt būtiskus negadījumus, kas tieši pierāda, ka tas skar gandrīz katru, var skart katru. katru un cik to mēs visi esam neaizsargāti šajā pasaulē, kas kļūst ar vien digitalizētāka. Daži piemēri. 3. 2007. gads - hakeru uzbrukums, kas gandrīz paralizē visu valsti - Igauniju. Privā valsts iestādes tika ļoti smagi skarts. 2011. gads Sony Playstations uzbrukums pret tām un tiek nolaupīts uh, miljonu lietotāju dati. Un tūlīt pat šomēnes mēs atklājām, ka vācu siltumražotāju datu bāzi ārtika atlausta un pat sanāca, ka šo visu siltin, siltināšanas sistēmu varēja pilnībā atslēgt, izmantojot vienkārši internetu ieslēgumu. Bet, lai to atkal salabotu, tad jebkuram būtu jāprasa individuāli, lai tehniķi ieroci mēģina šo sistēmu salabot. Tā tas nozīmē, ka mūsu katru tas var skārt, ja mēs neizveidojam nopietnu kiberdrošību. Jāatzīst, ka šobrīd ne pusē Eiropas dalībvalstu nav nemaz izveidot kopēr, kopējās kiberdrošība. Līdz ar to kopējā pieeja kļūst arvien nozīmīgāka. Vienlaikus ir svarīgi arī panākt šādu līdzsvarotu risinājumu starp līdzsvarot pieeju starp šo regulu un kopējo pieeju stratēģiju. Tad, ja mēs skatāmies arī realitāti, kas visu laiku mainās, mums ir jāpielāgojas. Referents tieši tādēļ, vēlas izmantot šodienas kopīgās debatas, lai saņemtu pāris jautājumus uz atbildes uz pāris jautājumiem. Pirmkārt par drošības tīkliem un drošības direktīvu. Numur trīs jautājumi. Viens no tiem tika atbildēts, bet labi. Tātad pirmais jautājums bija šāds. Viņš saka, ka ir jānodrošina līdzsvars starp risku novērtēšanu no rūpniecības puses. Bet vienlaikus tas nav tāds atbilstības saraksts, kur mēs tikai pasakām, viss atbilst vai neatbilst, vai vispār tas nav reāli izpildāms. Vai vienkārši arī kāds iedomājas, ka viņi ir drošībā, jo viņiem viss tur tā kā atbilst. Tādēļ Viņš jautā, kādā veidā komisija uzskata, ka mēs varam panākt šādu risku aprēķinu un risku labāku pārvaldību. Tālāk, jūs labi, ļoti labi runājāt par šīm aprēķiniem, bet jāatzīst, ka es nevarēju izsekot šiem attēliem, tie bija pārāk mazā drukā. Un mēs īsti nesaņēmām ne īsti pietiekamu informāciju par to, kā tad jūs īsti nonākat pie šādiem skaitļiem. Un to es jautāju jums pati, nevis Andrēs Švāps. Es ceru, ka šie dati ir ļoti uzticami, bet jāatzīst, ka man nu pat ir bijusi tāda liela klupšana ar Eiropas komisiju tieši par aprēķinu izmaksām. Es ceru, ka šoreiz tas viss ir kārtībā. Andrēs Švāps arī vēlētos zināt, kā jūs jau datus esat ieguvuši un uz kā, uz kā jūs bāzējat savus aprēķinus. Tālāk cieši sadarbība starp dalību valstīm un kopējā pieeja Eiropas Savienības dalību valsts starpā un Eiropas līmenī. Referentam interesē, vai viņš varētu vairāk uzzināt arī par to, kādā veidā mēs veidojam šeit arī kopējo informācijas apmaiņas instrumentu. Apzinoties, ka Mums ir bijusi diezgan arī sāpīga pieredze par Eiropas līmenī jau izmantotiem instrumentiem, piemēram, Schengens informācijas sistēmas, drošības instrumenta un tam līdzīgi. Tāpat arī referenta pārsteidz, ka jūs neiesaistat šeit absolūti visas Eiropas svarīgās iestādes šajā saucamajā sadarbības tīklā. Vai tad jūs nevadāties pēc holistiskas pieejas? Tātad ir um, ENISA, bet arī Europol EDPS Tāpat arī Andrēs Švāps vēlas runāt par uh, kiberdrošības stratēģiju. Lai gan mēs sākam runāt par NIS direktīvu, kas tad ir vispārējais instruments Eiropas kiberdrošībai, tā, protams, ir kiberdrošības stratēģija. referents augstu vērtē šeit uzstādījumus, bet uzskat, ka daži no šiem ir bijuši ļoti vāji. Bet, nu, tas reakcija bija ļoti vāja. Tur saņemā tikai kāds 160 reakcijas atbildes uz šādu publisku apspriešanu piedāvājumu. Bieži vien tā ir, kad, nu, Tas ir daļai tādēļ, ka komisija neizmanto, neuzrunā iedzīvotājs to valodās. Vai 170 balsis ir pamats, lai apstiprinātu jūsu izvēlēto pieeju? Tāpat ar referentam interesē, kādā veidā jūs domājat tomēr nodrošināt, lai arī komerc noslēpuma dati tiktu saglabāti. Tad, kad jums ir saņemta ziņā par kādu pārkāpumu. Un tātad, ja mēs skatāmies partnerus izvēli, liela daļa no kibernosiekumiem tieši nāk no tāda, tādas uh, teritorijām, kas nemaz nav tik mums līdzīgi domājoši. Kā mēs varam uz to rēģēt? Referentam arī ļoti interesē, kādā veidā jūs arī domājat tālāk attīstīt šīs diskusijas. Viņš arī saka prieku jau par darbu kopā ar ēnu referentiem un visām iestādēm. Uh, Un, un tad tālākais darbs izskatās tādā 25. aprīlī, iepazīsimies ar ieteikmes novērtējumu, uzklausīšanu plānot 18. jūnijā. Tālāk ziņojuma projekts jau būs sagatavots 20. jūnijā, to nodos tulkošanai. Man ir rezolūcijas priekšlikums Eh, kiberdrošības stratēģija. Arī tiek prezentēta šodien, tālāk priekšlikums tiek izskatīts 7. maijā, un grozījuma iesniegšanas termiņš 22. 7. maijs. Grozījuma izskatīšana 18. jūnijā, un tad mums tas šeit komitē jāapstiprina, jābalso vai 8. Nu vai 9. jūlijā. Plenārsesijas balsojums 9. septembrī. Tik daudz par laika grafiku. Paldies! Well, thank you, uh, and thank you. Paldies uh, par sagatavošanās darbu. Paldies par ietekmes novērtējumu. Tad, tad varēsim arī iegūt atbildes interesējušiem jautājumiem. Un tagad uh, Ramona kungs vēlēties uzstāties. Ja ne, Tad eh, man un arī Rūs kundzei ir eh, komentāri, jo arī es esmu šī priekšlikumēna referents. Eh, Ramon kungs, jums iedots vārds. Paldies, priekšlēkungs. kungs. Izteikšos pavisam īsi. Mēs šeit pārējām pirmajā fāzē, kad parlaments um, runā par šo jautājumu ļoti uh, dziļā veidā. Un, Mēs redzējām no prezentācijas, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums, arī dokumenti liecina, ka jautājums ir sarežģīts, un mums priekšā ir šis dokuments, uh, kam būs uh, nepieciešams liels darbs no parlamenta puses, lai varētu atrisināt tās problēmas, kuras ir radušās. Es domāju, ka ir divas galvenās jomas, eh, kuras ir eh, svarīgas šobrīd. Es domāju, eh, ka daži no apsvērumiem, kādi ir bijuši maniem kolēģiem, es nevaru arī pievienoties. tomēr detaļās es šobrīd neiedziļināšos. Vēlos runāt par divām lietām. Pirmā ir tā, ka Kā tieši mēs e, iedibināsim šādu e, saspēli starp pašreizējo direktīvu un e, direktīvu par kiberdrošību, tāpēc, ka tur būs zināms koordinācijas darbs nepieciešams. Es zinu, ka runa nav par vienu un to pašu tematu, bet jebkurā gadījumā saikne starp tiem ir ļoti cieša. Un tāpēc vēlētos zināt, kā komisija paredz apvienot nosacījumus, kādi ir šajos divos dokumentos, ņemot vērā, ka šie nosacījumi ir ciešā starpā saistīti. E, tā bija pirmā lieta, ko vēlējos e, e, aplūkot. Otrā lieta, par ko vēlos runāt, tā ir saistīta ar patērētāju tiesībām un Eiropas pilsoņu tiesībām kopumā. par tiesībām izmantot tīklus un par to, ka ir nepieciešams attiecīgas garantijas. Tas nav tikai drošības jautājums, protams, ka tas ir svarīgi, tomēr eh, tas ir arī jautājums eh, par eh, garantijām mūsu pilsoņiem, lai viņi varētu izmantot bez jebkādiem ierobežojumiem tās brīvības, kādas mēs esam uh, uzskatījuši vienmēr par ļoti svarīgām Eiropas līgumos. Lai viņi varētu izmantot jaunākās tehnoloģijas un jaunos tīklus, kādi ir izveidoti. un lai viņi varētu izmantot pilnībā visas tehnoloģijas sniegtās iespējas. Un trešā joma ir saistīta ar ekonomisko aspektu. Par to jau eh, tika runāts, eh, tomēr, eh, ja es ieskatos skaitļos, kādi mums ir sniegti, mans pirmais jautājums ir šāds. Kad šīs ekonomiskās ietekmes novērtējums tika veikts, par kādiem datumiem mēs šeit runājam, uz kuru, tad, kurā periodā šis pētījums tika veikts? Un kā mēs nonācām pie šādiem skaitļiem? jo jūs eh, runājat par miljārdu. 2,5 līdz 5 miljārdi. Tātad tie ir liela skaļi, par ko iet runa. Un pirmais jautājums būtu šāds. Eh, kā mēs apvienojam, eh, tad, kad mēs izveidojām šo pētījumu un kā mēs nonācām pie šiem skaitļiem, kurus šobrīd izmantojam? Un pēdējā lieta vai ir veids eh, kāds ieteikts novērtējums attiecībā uz to, eh, kā eh, tiks sadalīts publiskās investīcijas, lai garantētu efektīvu šīs direktīvas īstenošanu un kāda ietekme tam būs uz tirgiem, kā arī uz eh, vēlākām iespējamām sekām, īstenojot šo direktīvu. Kādas eh, sekas eh, tam būs uz valsts naudu, vai ir veikti kādi pētījumi, vai šajos pētījumos ir ņemta vērā ietekme uz valsts līdzekļiem, vai ir ņemta vērā uh, Uh, privāto investoru ietekme, tās ir vairs kāds man šobrīd ir aktuāls uh, šajā sākotnējā apsvēruma fāzē. Un ņemot vērā to, ka mums ir pavisam maza laika, es domāju, ka mums nāksies satikties vēl vairākas reizes un apmainīties ar viedokļiem detalizētākā veidā. Paldies! Paldies uh, par šiem ļoti vērtīgajiem viedokļiem. Rolskundze vēlēties izteikties. Tādā uh, gadījumā es paudīšu savas bažas attiecībā uz uh, Ramona kunga teikto un vēl citiem jautājumiem. Es, jo sevišķi vēlējos arī eh, koncentrēties uz jūsu izvēltajiem instrumentiem. Tāpēc, ka, manuprāt, attiecībā uz uh, plašāku nacionālo sadarbību un tās plāniem, uh, Un attiecībā uz eh, reakciju un eh, ārkārtas rēģēšanas komandām, tas tās viss ir ļoti svarīgas lietas. Un dalībvalstīm pie tām nāktos strādāt. Vai ir nepieciešams juridisks eh, instruments vai nē, par to vēl var diskutēt, tomēr es varu saprast, kāds tam ir pamatojums. Es domāju, tad man liekas bāžas ir eh, saistīts ar visu šo jautājumu par prasībām, kādas tiek eh, noteiktas eh, tam, kas man prāta ir ļoti plaša organizāciju spektrs, un kā es redzu 14. pantā, kas ir svarīgākais, tad dalībvalstīm ir jāgarantē, ka valsts administrācijas un tirgus dalībnieki, ka viņiem ir nepieciešami pasākumi, lai tiktu galā ar risku, kas tiek uzstādīts tīkliem. Tas, eh, manuprāt, ir ārkārtīgi eh, plān, eh, plašs pasākumu spektrs, kas būtu jāveic dalībvalstīm. Un man šķiet, ka tas viss ir ārkārtīgi neskaidri. Es zinu, ka tur ir, protams, arī citi jautājumi iesaistīti, tomēr riska pāraudzība ir ļoti plaša jēdziens. Un man arī liekas, ka attiecībā uz izmaksām, un ja jūs vēlaties tiešām īstenot šo nosīmu, uh, Un tad ir nepieciešams eh, visām valsts administrācijām un, eh, un tirgus eh, operatoriem šādi rīkoties. Tas nozīmē, ka tā ir ļoti būtiska pozīcija, un es to arī neredzu atspoguļot jūsu aplāsējās izmaksās. Manuprāt, es nedomāju, ka izmaksas, lai īstenotu un piemērot sankcijas, E, bija tik labi e, atspoguļots jūsu teiktajā. Jūs runājāt e, par miljārdu. Un es īsti nebiju droši, kā tas notiek. Iespējams, tās bija atbilstības izmaksas. Tomēr kādas būtu īstenošanas izmaksas. Es arī neesmu droša, cik praktiski tas viss ir realizējams. Tāpēc, ka šie nav tādi selektīvi pasākumi, un es domāju, ka galvenais jautājums ir par to, vai ir labāk veids, kā atrisināt šo jautājumu. Protams, ka varētu strādāt ar ekopējuma piegādēm, lai viss ekopējums noteikti atbilst visiem standartiem, visas programmatūras, un tad, tad viss atbilstu kiberdrošības nosacījumiem. Ir arī daži brīvprātīgi pasākumi attiecībā uz certifikāciju un apmācību. Ir daudzas lietas, eh, kas ir daudz realizējamākas nekā direktīva, eh, kura runā par ļoti izpildīšiem iedzieniem. Un es drīzāk vēlos uz to koncentrēties, tāpēc, ka tas eh, ir svarīgs vienotā tirgus pasākums. Jūs teicāt, ka dalībvalstīm ir jāgarantē kompetentās iestādes, eh, lai tām būtu visas nepieciešamās pilnvaras, lai varētu izmeklēt uh, neatbilstības gadījumus. Uh, mani satrauc izmaksas, uh, kas šeit izriet, jo tur būtu nepieciešams ļoti daudz apmācītu cilvēku, kuri pārbaudītu katru uzņēmumu, katru valsts administrācijas iestādi, lai garantētu, ka visi standarti tiek ievēroti. Uh, Un es eh, pieņēmu, ka eh, manas bažas eh, ir tādas, ka es neesmu droši vai pašreiz tad, koncentrējoties uz uh, to, ka ir tāpīs pasākumi, ka šie pasākumi tiks arī atbalstīti dalību valstīs. Varbūt, ka jums ir uh, cits viedoklis. Varbūt dalību valsti tiešām vēlas to atbalstīt. Tomēr neesmu drošs. Tad mēs sākām diskusiju par stratēģiju. Un šis strateģiskais aspekts bija kas tāds, eh, par ko man bija lielākās bažas. Un es uh, pa, ievēroju no mūsu ieteikums novērtējuma vienībām. Uh, eh, Lielas paldies par veikto darbu saistībā ar šiem novērtējumiem. Uh, novērtējumā ir tātad novērtēts arī uh, pats ieteikums novērtējums citāts, eh, ņemot vērā to, ka nepieciešams eh, parādīt uh, proporcionalitātes principu, komisija uh, sniedza uh, um, visu uh, izmaksu novērtējumu uh, saistībā ar drošību un uh, brīvprātīgo uh, prasību uh, publiskajām valsts iestādēm, un šīs izmaksas varētu uh, salīdzināt ar uh, regulējošo pieeju. Savukārt, jūs teicāt, ka uh, jūs uh, uh, atteicāties no šiem brīvprātīgiem pasākumiem. Būtu interesanti uzklausīt jūsu reakciju. Skatīties. Tad vai es eh, pareizajā eh, virzienā virzos, vai arī jums ir kādi svarīgākie argumenti, lai atbalstītu šo likumdošanas pieeju? Paldies! Paldies par šiem vērtīgajiem komentāriem! Es eh, darīšu visu, kas manos spēkos, lai atbildētu Eh, uz visiem jautājumiem pēc kārtas. Varbūt eh, sākšu ar eh, izmaksu aprēķiniem. Problēma. Tātad uz, uzticamība. Mēs uzticamies datiem, kuri nāk no Eurostat, kā arī no privātajām analīzēm. Un ir jāpatur prātā tas, ka lielā mērā eh, tas ir tāds sektors, eh, kas eh, aug, un līdz ar to dati ir, datus ir ārkārtīgi sarežģīti iegūt. Un tātad mēs izmantojām ieteikumes novērtējumu. Tas tika veikts pagājušajā gadā, un mēs izmantojām vislabākos pieejamos datus. Uh, visjaunākos, vislabākos eh, datus, kāda bija mūsu rīcībā. Kad eh, dati nebija pieejami, tad mums nācās eh, nākt klajā ar teorētiskiem maksimālajiem skaitļiem, un šajā jomā tas nav nekas neparasts, kā jau iepriekš teicu, balsoties uz uh, PricewaterhouseCoopers pētījumu Kad viņi novērtēja, kādas ir izmaksas drošības eh, pārkāpumiem, viņi eh, sniedz šādu spektru no 50 eh, tūkstošiem līdz 15 tūkstošiem līdz 30 tūkstošiem. Kā arī Nacionālajā audita birojas apvienotā karalistē, tas ir novērtējis kibernoziedzības apmēru. Tātad no 11 līdz 25 miljardiem mārciņu. Uh, Līdz ar to tas nav nekas neprasa šajā jomā, tāpēc ka eh, datu nav, tad nav eh, šādu datu, lai izmantotu spektrus. Un visi skaitļi, kurus jūs atradīsiet ietekmes novērtējumā, eh, tie ir konservatīvie skaitļi. Dažkārt mēs izstrādājām maksimālo teorētisko pieaugušo izmaksu, kuru var izraisīt jaunās tiesību aktu prasības. Jo sevišķi jūs varat uzvēt jautājumu, Tunskundze, par to, kā mēs aprēķējām izmaksas, eh, tāpēc, ka tad par uh, svarīgās infrastruktūras sniedzējiem un administrācijām. Tas, ko mēs izdarījām, tad mēs aprēķinājām eh, atšķirības starp mērķa līmeņu, līmeņu uh, tērēšanu valdoties pēc eh, labākās prakses, un tad ir šāds ideālais maksā, eh, tērēšanas līmenis 6,6% eh, no uzņēmuma IT budžeta. Un salīdzinājumā ar to. Pašreizējā reālās izmaksas dažādos sektoros mērķa līmenis eh, arī tika piemērots eh, ar eh, dabisko pieaugumu tērēšanā, tāpēc, ka tas nav kaut kas tāds, kas sākās, bet kas aizvien pieaug, jo, kā jau iepriekš teicu, tad šādi incidenti kļūst aizvien biežāki un tie kļūst sarežģītāki. Un tas mums parāda to, cik konservatīvi mēs esam bieži aprēķinot izmaksas, un mums ir kopējais apjoms Un uh, tas ir kaut kas uh, tāds, uh, ko var uh, izcināt no ietekmes novērtējuma, ir maksimālais teorētiskais apjoms, šie 3 miljārdi eiro. Visām 42 tūkstošiem uzņēmumiem un administrācijām, uz kurām attieksies šīs prasības, tomēr tas ir jāsamazina līdz šim te samazinājumam, lai sa at atspoguļot to, ka eh, visi šie uzņēmumi eh, ir datu kontrolētāji. Līdz ar to jau tagad eh, viņiem ir pienākums izpildīt drošības prasības. Un šajā datu drošības aizsardzības ietvarā mēs uzskatām, ka būs kāda papildus, būs papildus tēriņa, kas izrieta no priekšlikuma, un Tāpēc eh, mums ir šāds plašs spektrs, eh, līdz ar to mums ir jāaptur šāda eh, rezerve, bet ja mēs uzskatām, ka šī skaita ir aizstāvāmi, tad ir skaidrs, ka tie ir ļoti konservatīvi. Attiecībā uz saistību starp šo direktīvu un Garfesa uh, kungu minēto kibernoziedzības direktīvu, tātad direktīva par uzbrukumiem informācijas sistēmām un infrastruktūrai. Saistība, manuprāt, kibernoziedzības direktīva e, ir e, krimināltiesība direktīva, un e, tā kriminalizē kibernoziegums. Līdz ar to tur ir teica, ka tā kriminalizē un ievieš kopīgu definīciju kibernoziegumiem un eh, kiberuzbrukumiem eh, visā Eiropas Savienībā. Mēs eh, šeit strādājam ne ar kibernoziegumiem, mēs neesam īsti nobežījušies par kriminālo uh, raksturu, kāds ir uzbrukumā, mēs šeit drīzāk esam uh, nodarbojušies ar to, ka ir jāuzlabo tīklu izturība, Eh, ir labāk eh, jāveic sagatavošanās darbi šādiem un ir jābūt labākiem reaģēšanas pasākumiem. Līdz ar to mūs satrauc civilu pasākumi, kuri samazinās kopumā eh, uzbrukumu skaitu un to ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību. Tūnskundze. Jūs minējāt eh, tātad eh, to, eh, kā mēs varam izlīdzsvarot riska pārvaldību. Stimuli riska pārvaldības kultūrā un kā to var izdarīt ar reāliem pasākumiem. Un šajā gadījumā ir svarīgi paturēt prātā, kā kiberdrošības stratēģija Eh, sniedz vairākus eh, pasākumus, kas būtu papildu pasākumi šajā direktīvā, jo sevišķi eh, mēs esam uzsākuši tīkla drošības platformu, kas būs PPP, un kur industrijas pārstāvji un privātais sektors varēs apvienoties un noteikt, kas ir labākās prakses piemēra un izstrādāt dažādus stimulus, lai veicinātu izmantot šos labās prakses eh, piemērus. Un ir skaidrs, ka mēs pilnībā apzināmies, ka šajā jomā tātad šī direktīva eh, nav preskritīva attiecībā uz uh, tiem uh, drošības risinājumiem, ko vajadzētu izmantot. Tas uh, tik tiešām izraisītu šādu uh, atķeksējumu uh, četrstūrīšu kultūru, ko mēs tiešām nevēlamies. Ir jānosaka riski un ir uh, jānosaka, kādi uh, pasākumi būtu jāveic, un tiem ir jābūt proporcionāliem. Ir jābūt drošības pasākumiem, kuri pamatā ir proporcionāli uh, riska, uh, uh riska smagumam. Jūs teicāt, ka korporāts sadarbības mehānisma ietvaros dalībvalsts dalīsies ar informāciju un iespējams tur būs zināms spriedze starp eh, prasību eh, sniegt informāciju, eh, kā arī datu aizsardzības prasību vēlētos pievērst jūsu uzmanību 39. apsvērumam šajā priekšlikumā, kur mēs sakām, ka dalīšanās ar informāciju būs nepieciešama lai būtu atbilstība juridiskajām prasībām. Līdz ar to ir nepieciešams e, sasniegt uh, sabiedrības mērķus, e, kādus ir izvirzījuši šī direktīva, un līdz ar to ir uh, arī uh, pamatoti 7. panta ietveros to darīt. Mēs nesam šādu paskaidrojumu tekstā. Un fakts, ka draudi ir kāds fakts, kas ir vairāk sasaistīts ar stratēģiju nekā ar pašu direktīvu. Tomēr eh, fakts, eh, ka eh, draudi nāk no konkrētajām valstīm, mēs to pilnībā apzināmies. Un visi pasākumi, kas ir minēti direktīvā, tie tiek piemēroti dažāda veida uzbrukumiem, neatkarīgi no uzbrukuma rakstura. Kas var būt dabas katastrofa, plūdi, kādas uh, Uh, cilvēciskas kļūdas uh, tīklu pārvaldībā vai arī kādas kibernozieguma aktivitātes, uh, vai arī, arī kiberspiegošanas akts. Un ir arī, tur ir teritorialitātes klauzula direktīvā, un šī direktīva tiek piemērota visiem incidentiem, kuri risinās Eiropas saimnes iekšienē, neatkarīgi no tā, no kurienes tie nāk. Un tas, ko teica priekšdēhē kungs, kāpēc eh, mums ir eh, nepieciešamais trešais pīlārs, kas ir drošības prasības, kas ir jāpiemēro privātajam sektoram, eh, kā arī valsts uh, uh, iestādēm. Mēs uzskatām, ka bez šī trešā pilāra viss šis kārs, šis namiņš, visa šī pils vienkārši sabruks. Kāpēc? Pirmkārt, ir nepieciešams, eh, lai būtu laba informācijas apmaiņa un laba partnerība starp eh, sabiedrību un privāto sektoru, starp valsts sektoru un eh, privāto sektoru. Internetu pārvalda ne tikai valdība, bet arī privātais sektors. Un privātais sektors kopumā ir ļoti negribīgs Eh, dalīties ar šādu veidu informāciju. To mēs eh, esam noskaidrojuši ietekmes novērtējuma gaitā. Tad vairums no incidentiem eh, par tiem netiek ziņots un tie pat netiek pamanīti. Līdz ar to ir pavisam neliels procents no šiem incidentiem, kuri tik tiešām kļūst sabiedrībai zināmi un tie tiek padarīti zinām pārāk vēlu. Un ir ļoti svarīgi, lai būtu eh, ziņā, zi, ziņojums ar konkrētām prasībām diviem iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka eh, šīs tā, eh, prasības dotu iespēju iestādēm sagatavot uzticamāku stratēģiju un uzticamāku sadarbību. Tas ir ļoti svarīgi. Un otrs iemesls ir tāds, ka tā ir Eh, kā iespēja eh, uzņēmumiem. Tad eh, kompānija ir izkāda ar savu reputāciju. Ja informācija, kuru sniedz šī tā iestāde, ja tā tiek publicēta, līdz ar to uzņēmumi būs piesardzīgāki. ne par visiem incidentiem būs jāziņo, tikai par visnopietnākajiem eh, incidentiem būs eh, jāziņo par tiem, eh, kuri apdraud pamata, pamata lietas, ko piedāvā šīs, šie uzņēmumi, kā piemēram telekomunikācijas sektoru jomā, kur mums ir tādas pašas prasības. Līdz šim to incidentu skaits, par kuriem ir ziņots visā Eiropas saimnībā, ir tikai 61. Tātad eh, tikai 61 eh, incidents ir zināms. Protams, ir daudz incidentu. Ne jau eh, visi uzņēmumu piedzīvotie incidenti, ne par visiem tiek ziņots. Un tad, balsoties uz informāciju, kas ir atrodam rekomendācijās eh, un eh, enīsas eh, aprēķiniem tikai 10 līdz 20% no visiem brīdinājumiem tiks tikai tiem sekos izmeklēšana. Tas ir lieluma apjoms, un mēs esam snieguši skaitus, esam centušies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai to visu iekļautu ietekmes novērtējumā. Un visbeidzot. Situācija, kāda ir izveidojusies saistībā ar riska pārvaldību Eiropā, eh, nav necik eh, iedvesmojoša, tāpēc, ka mēs zinām, Tad, eh, kāda liek, tas ļoti skaidri parādījās publisko konsultāciju sakarā 31% no, atbilda, no atbildu sniedzējiem uh, Eh, viņiem nav nekādu riska pārvaldības eh, pasākumu, savukārt eh, citi pārstāvi no šīm te uzņēmumiem, viņiem pat nav nepieciešamā budžeta, kas būtu domās šiem te drošības aspektiem. Mūsuprāt, ir tiešām pastāv vajadzība. Varbūt tas nav ārkārtīgi spēcīgs arguments, tomēr mēs uzskatām, ka ietekmes novērtējumā ir pietiekami daudz E, pierādījumu, kas e, pierāda mūsu pamatojumu. Un pēdējā lieta, par kuru vēlos runāt, par to runāja arī Tūns Kunze, par Eiropolu dalību un Eiropolu iesaisti sadarbības e, tīklā. Sadarbības tīklā tas balstīsies uz darbu, kas ir iepriekš veikts Eiropas dalībvalstu fórumā tātad tazībā eh, ar tīkliem. Tur būs eh, iekļautas Nacionālās iestādes eh, komisija un Enīsa. Tomēr ir kāda lieta, kas ir ļoti svarīga direktīvā. Ja, ja iestādes sadarbības tīkla ietvaros uzzinās par incidentu kurš varētu būt eh, pēc dabas krimināls, viņiem būs jāinformē Eiropols. Līdz ar to direktīva satur mehānismu, kura mērķi ir garantēt labāku sadarbību starp eh, tiesību sargājušajām iestādēm un NS iestādēm, kuru uzdevums ir eh, prevencija un reakcija. Paldies! Well, thank you very much. The, uh, well, we... Paldies, saka priekšsēdētājs. Šīs diskusijas bija ļoti vērtīgas. Esmu pārliecināts, ka jūs vēl vēlētos kaut ko pakomentēt. Gribu pārbaudīt, vai kolēģis kāds vēl gribētu izteikties. Jā, Tūnas kundze. Vēlties atgriezties. Jā, jo mums ir laiks vēl palicis. Jā, liels paldies. Saka Tūnas kundze, paldies par jūsu atbildību. Jūs atbildējāt ļoti uzmanīgi katru punktu pa punktam. Viena lieta tikai nās pārliecināt, vai jūs sapratāt jautājumu, kuru Andrēs Švāps uzdeva. Proti, dialogs ar trešām valstīm. Komisija saka, ka tas būtu dialogs īpaši pievēršiet uzmanību līdzīgi domājošiem partneriem, ka, kuriem ir tādas vērtības kā Eiropas Savienībā. Bet tagad mēs runājam par tiem, kam ir atšķirīga pieeja. Kā būtu ar dialogu par viņiem? Nu, ar viņiem man bija tāds priekšstats, ka bija pārpratums. Es atvainojos. Saka, Montī kungs, acīm redzot, nevisai bija sapratstošu, labprāt vārdā Liķērnai, kas ir no ārējās darbības dienest. Jā, saka priekšstādātājs, laba doma. Es domāju, pirmā reize, kad mūs kāds no ārējās darbības dienesta papi, eh, pagodina ar savu klātbūtni, uzstājoties šai komitejā. Lūdzu, liels paldies, ka devāt man vārdu. Es tikai paskaidrošu loģiku no kuras eh, vadījāmies šajā stratēģijā. Kibertelpa ir jauna joma arī diplomātiem un eh, tiem cilvēkiem, kuru pārziņā ir visizšķirošākie drošības aspekti, proti, nacionālā drošība. Kā jūs sacījāt, draudi eh, Eiropas saimnības valstīm šai jomā nāk no valstīm, kas ir atšķirīgi domājušas. Mēs jau esam sākuši dialogu ar valstīm, kas nav tik tādos pašos ieskatos, kā mēs. Iemesls, kāpēc sākām šo stratēģiju, bija tāpēc, ka mēs vēlējāmies, lai tās valstis, kurām ir liela, liels svars pasaulē, ar kurām valstīm tās vairāk vēlas iesaistīties ar tām, kas iestājas par tādām ļoti protekcion, protekcionistiskām valstīm, kas visu censu, pakļaut cenzūrai, vai arī tām valstīm, kas vairāk iestājas par brīvību. Jūs zināt, ka ir nebeidzams diskusijas diplomātiskajos uh, diplomātiskajā sabiedrībā par šo tematu, un mēs nonācām pie secinājuma, ka mums būtu jānā, jāsāk ar tiem partneriem, ar kuriem varam izvērst debates, jo mēs vienmēr varam sākt dialogus ar tiem, kuriem ir atšķirīgi uzskati no mums, piemēram, ar Ķīnu, taču, lai izveidītu noteikums un normu šai jaunajā jomā, kibertelpā, tam no kaut kurienes ir jāsākas. Un tagad mēs to darām ar um, Eiropas drošības un sadarbības organizāciju, mums ir cieša sadarbība ar ASV un Austrālijas partneriem un ar ASEAN, Āzijas drošības fóruma pārstāvjiem. Mēs vēlamies nodrošināt, ka normas un tiesiskums ne tikai kriminālā jomā, bet arī starptautiskajās attiecībās tiktu attiecināts arī uz kibertelpu. Jo pat laban ir valstis, kas uzskata, ka starptautiskās humanitārās tiesības attiecībā uz kāru un mieru neskar kiber telpu, taču mums ir jānodrošina, ka ir tomēr noteikumi, kas uz šo jomu attiec kiber telpā. Paldies! Paldies, starpiem priekšsēdētājs, viens komentārs no manas puses. Jūs atbildējat uz manu jautājumu, runājot par datu pārkāpumu noteikumiem vispārējo pakalpojumu direktīvā. Es biju padaļai par to atbildīgs, tāpēc šos noteikumus pazīstu. Es tikai redzu, ka komentārs šeit ir Tas fakts, ka parlaments iestājas pret priekšnoteikumiem, ka drošības pārkāpumi ir jāpaziņo ar deleģētiem aktiem. Orģinālajā priekšlikumā komisija piedāvāja šos noteikumus noteikt ar um, izskatīšanas procedūru, kas toreiz bija sarežģīta, tagad, tagad vēl viss ir sarežģītāks ja mēs ņemam vērā kādas ar vienu notiek diskusijas ar, eh, par deleģētajiem aktiem, es esmu palicis dzīves pēc pieciem šādiem raundiem, bet nu vienkārši tas nav. Es tāpēc ierosinātu referentam izstrādāt noteikumus, pamat priekšnoteikumus, tad iestrādāt to pamat eh, tiesību aktā, nevis uh, nodarboties ar delģētiem aktiem. Es varēju domāties, ka padome nevisai piekritīs šādai mūsu nostājai. Yes. Tas drīzāk bija komentārs, nevis jautājums, priekšstādātājs. Montikungs, mūsu juridiskais dienas uzstāja uz šādu akta pamatraksturu, bet nu mēs esam atvērti citiem priekšlikumiem, atvērti debatēm. Uh, kāda varētu būt akta pamatdaba. Es atvainojos, saka Montikungs, vēl uh, viens komentārs no manas puses par šo lietu. Jūs noteikti nebūsiet pārsteigts par to, ka tīkla operatori un elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēji iestājas par jauno priekšlikumu 14. pantu, jo viņi uzskata, ka operātoru skaits eh, vienkārši izmanto tīklu drošību un ka konkurences apjoms netiek eh, regulēts. Uh, Un šie operātori sūdzas par to, ka viņi tiek pakļaut 13. panta stingriem drošības prasībām, bet daži citi operatori, kas iestāja šajos tirgos, kas agrāk bija um, iespējams tikai operatoriem, nav pakļauti šādām prasībām un jo īpaši attiecas uz galvenajām interneta eh, nodrošinātāju kompānijām. Liels paldies, turpina priekšsādātais, paldies Montikungam, ka viņš bija mūsu viesis, ka uzklausīja mūsu jautājumus atbildēs tiem. Es domāju, tas ir ļoti labs veids, kā mēs varam sākt darbu pie šī priekšlikuma. Pateicos Andriem Švābam, kaut arī viņš nebija klāt, jo viņš eh, mums uzdeva svarīgs jautājums. Paldies Rozai, kas eh, bija viņa jautājuma paudēja un šo darba kārtības punktu patiesībā arī komitejas šodien sanāksmes darbu. Nākošā sanāks būs otrdien 7. mājā no 9 līdz 12.30. Tā būs viena no īpašiem sanāksmēm tajā nedēļā. Un nākošā pēc tam sanāksme būs, ja nemaldos, 27. mājā. Es domāju, mums Tad būs pilnīga divu dienu sanāksme māja beigās. Un tad ceram, ka arī tad sekosiet mūsu darbam internetā. Tātad runa ir par 29. un 30. māju. Liels paldies! Patīkam saulaino pievakari. Es redzu, ka cilvēki jau dodas prom uz Luksemburgas laukuma bāriem. Esmu pārliecināts ka daži labi jums piebiedrosies, taču mums vēl darbs turpināsies visādos trialogos. Mūsu darbs iekšē tirgus komitejā nekad nebeidzas. Paldies!